Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Nachmittagssitzung eröffnen. Dargie kolēģi, sākam mūsu pēcpusdienas sanāksmi. Un varu sveikt eh, mūsu vidū jauno Moldovas eh, premjerministru Pavelu Filipu. Apsveicam ar neseno ievēlēšanu. Viņu pavada Liljana Palavičī kundze kas ir parlamenta spīkeri, Valentīna Bulīga, kas ir Eiropas uh, lietu komitejas priekšsarētāji. Moldova mums ir svarīga partneru valsts. Tā ir valsts, ar kur mēs esam noslēguši asociācijas līgumu un DCFTA esam gan noslēguši, gan ratificējuši. Un esam pabeiguši pirmo pilno gadu šo līgumu īstenošanā. Parlamentā mēs vienmēr esam arī sacījuši, ka mēs redzam Eiropas perspektīvu Moldāvijai. Tāpat laikā apzināmies, ka Moldāvija saskarās, Moldova saskarās ar lielu spiedienu no Ma Maskavas puses. Spiediens ir atšķirīgs no Ukrainas, daudz izsmalcinātāks, varētu teikt, nekā Ukrainā, bet ne mazāk bīstams par Ukrainā jūtamo Krievijas spiedienu. Un vienlaicīgi redzam, ka ir arī lielas problēmas saistībā ar iekšpolitisko situāciju, bet tomēr redzam, ka proeiropiskie spēki spēja atrast kopīgu valodu, pēc eh, tām eh, problēmām, kas bija iepriekšējā rudenī. Novēlu stabilitāti jaunai valdībai, noturēties līdz nākamajām vēlēšanām. Es uzskatu, ka šai valdībai ir jāīsteno reformas līdz nākamajām vēlēšanām. Uh, lai tas nebūtu tāds īslaicīgs risinājums, eh, kas eh, ar katrām vēlēšanām eh, sāktos no jauna un beigtos līdz nākamajām. Un tie, kas domāja, ka nevar piedalīties noskaņas dēļ, un to tā arī proeiropisko spēku um, nespēju atrast kopīgu viedokli, nu tas ir noiets etaps. Vienlaicīgi jāatzīmē šie svarīgākie soļi, ko jūs esat minējuši par uh, prokuratūras uh, reformu. Tāpat arī jautājumi, kas saistīti ar citiem uh, likumdošanas aktiem, projektiem enerģētikā, finanšu jomā. Premjerministra kungs, mums arī interesētu, kā ir plānots strādāt tālāk, pēc tam, kad satversums tiesa ir, vai konstitucionālā tiesa ir lēmusi, ka 4. martā prezidenta vēlēšanas notiks ar publisko sabiedrības balsojumu. Un kādas praktiskas sekas būs šādam lēmumam? Ņemot vērā to, ka prezidenta vara ir ierobežota, ko tas nozīmē stabilitātei valstī un reģionā. Esiet sveicināti vēlreiz šeit un dod jums vārdu. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Vispirms vēlos pateikties priekšsēdētājiem Brokam par šo iespēju prezentēt šeit komitejā Moldovas ministru kabineta prioritātes. Ārlietu komiteja ir bijusi Moldovas republikas un tās iedzīvotāji atbalstītāji, patiesi atbalstītāji daudzos uh, gadījumos. Tas ir parādījies Eiropas parlamenta plenārsēžu balsojumos 14. gada novembrī, balsojot par ratifikāciju asociācijas līgumam, ar kuru tika pavērtas iespējas Moldovas iedzīvotājiem bez vīzām doties uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Vai arī pieminot eh, to, ka Eiropas centieni Eh, kas ir Moldovas iedzīvotājiem, eh, sakrīt ar tām eh, nostādnēm, kas ir Eiropas Savienības līgumā par Eiropas Savienības darbību iekļauts 49. pāntā. Un tāpat ir bijuši arī citi faktori, kas, diemžēl, ir arī negatīvi ietekmējuši mūsu saistības šajā uh, kontekstā. Moldova izjūt joprojām vēl sekas negatīvajai attīstībai. Un neskaroties uz dažādiem apstākļiem, es domāju, ka mēs spēsim eh, nonākt pie mērķa. Šī valdība ir pilnībā apņēmusies īstenot demokrātiskās reformas, lai īstenotu pozitīvās eh, pārmaiņas mūsu iedzīvotāju dzīvē, īstenot brīvās tirzniecības nolīgumu par brīvās tirzniecības teritoriju, kas ir ļoti svarīga daļa no reformu pakets mūsu valstī. Esmu pārņēmis premjerministra pienākumu pildīšanu laikā, kad būtu bijis daudz vieglāk ļaut kādam citiem uzņemties valsts vadību, tomēr kopā ar savu komandu mēs uzņēmāmies šos pienākumus. Tā skaitā arī par pagātnē pieļautajām kļūdām uzņemamies atbildību. Plānojam neļaut apstākļiem diktēt mums noteikumus. Mēs vēlamies būt tā valdība, kas uh, atkal ļaus Moldovai pacelties. Un vakar bija sanāksmes ar asociācijas padomi un Moldovas republiku pārstāvjiem. Es te, tās ietvaros tikos ar uh, augsto pārstāvu Mogherini un komisāru Hānu. Eh, mēs runājam par asociācijas līgumu īstenošanas gaitu. Padome eh, eh, organizēja tādu pirmo pārbaudi mums, spēt īsā laikā mobilizēties un nonākt pie konkrētiem rezultātiem. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, uh, Es pavisam īsi prezentēšu mūsu ministra kabineta pri, eh, prioritāti šim gadam un konkrētos pasākumus, kurus īstenojam no brīža, kad eh, ķērāmies pie, pie pienākumu pildīšanas un arī idejas, eh, kas mums ir par Moldovas eh, un Eiropas Savienības tālāko sadarbību. Mūsu prioritātes ir ļoti skaidrs, un tās var apvienot, eh, apkopot trīs mērķos - nodrošināt politisko stabilitāti un patiesu dialogu starp valdību un sabiedrību, nodrošināt makroekonomisko stabilitāti parakstot līgumu ar Starptautisko valūtas fondu, un sadarbību ar visiem mūsu attīstības partneriem. Tāpat arī eh, fundamentālo pamata eh, reformu īstenošanu. E, Eiropas parlaments un šī komiteja ir viens no aktīvākajiem atbalstītājiem Moldovas republikai. Pat tajos laikos, kad ir nepieciešams stingrāk nostāja kā šī gada 21. janvāra rezolūcijā par DCFTA ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Es uzskatu, ka prioritātes un uh, darbības, uh, ko veic mans kabinets, atbilst uh, tam, ko jūs sagaidat, un rēģēsim arī uz bažām, kas ir paustas. Ļaujiet man vispirms apliecināt, ka pasākumu, kurus plānojam īstenot prioritāri, uh, atspoguļo to, ka mēs labi apzināmies problēmas, ar kurām mūsu valsts saskaras. Gan kabineta līmenī, gan arī mūsu parlamenta līmenī. Ir liela vienprātība parlamenta vairākumā, ka reformas nāks par labu mūsu iedzīvotājiem, balstoties tieši uz akī komunitēru. Un tas ir vienīgais risinājums, lai iziet no šī brīža strupceļa. Pat parlamenta opozīcija nevar iebilst pret to. Es domāju, ka mēs e, varam būt vienisprātis, ka prioritāšu noteikšana nebūtu nav tas sarežģītākais valdības uzdevums. Tās lietas, kas vēl ir jāizdara, ir ļoti skaidras. Un tāpat ir skaidrs, ka tas viss ir jāizdara steidzami. Godātais priekšsēdētāji kungs, mums ir ļoti svarīgi ka tad, kad būsim īstenojuši reformas, institucionālās reformas, mums ir jāatgūst pilsoņu uzticēšanās po, saviem politiskajiem pārstāvjiem, tiesu sistēmai un demokrātiskiem procesiem kopumā. Ļaujiet man pāriet tagad pie savas prezentācijas otrās daļas. Eh, attiecībā uz dažiem konkrētiem rezultātiem, ko mūsu kabinets ir sasniedzis pusotru mēnešu laikā, kopš eh, ķerāmies pie uh, pienākumu pildīšanas. Vispirms par politisko stabilitāti. Šim kabinetam ir pietiekam drošs parlamentārais vairākums. Mēs labi apzināmies sarežģīto situāciju, kur atrodas mūsu valsts, un esam gatavi ievērot to tempu, ko valdība ir noteikusi un kas ir paredzēts asociācijas līgumā. Mūsu apņēmīgā rīcība jau no pirmajām dienām ir ļāvusi relatīvi Eh, nomierināt eh, politisko satraukumu, pilsonisko sabiedrību. Prioritātēs eh, atspoguļojas daudzas protestētāju paustās prasības, ģenerāla prokurora atkāpšanās, integritātes normu pieņemšana un banku sektoru sakārtošana. Es kā premjerministrs esmu pārliecināts, ka pilsoniskai sabiedrībai ir jāuzrauga tas, kas notiek publiskajā sektorā. Moldovas republika var būt daļa no lēmumu pieņemšanas procesa un izdarīt spiedienu uz um, lēmumu pieņēmējiem. Mums ir mehānismi, kas ļauj pilsoniskajai sabiedrībai iesaistīties. Un gan ministra kabinets, gan eh, sabiedrība, tam ir jādara viss iespējamais, lai šī savstarpējā sadarbība turpinātos pastāvīgi. Viens no mērķiem ir pārskatīt esošos mehānismus, lai varētu nodrošināt nepārtrauktu sabiedrības iesaistīšanos. Tas ir nepieciešams, lai asociācijas līgumu varētu sekmīgi īstenot. Un līdz ar to mēs paļaujamies uz pilsoniskās platformas eh, sadarbībai eh, turpmāk īstenošanu sadarbojoties Moldovai un Eiropas Savienībai. Tas varētu būt kā ekspertu vērtējums par notiekošo. Pirms e, padomas sanāksmes e, mēs e, popularizējām ideju, ka platformas dalībnieku varētu izteikt ieteikums par asociācijas līgumu īstenošanu. Atgriežoties pie pārējām lietām, ko es minēju, attiecībā uz iedzīvotāju uzticēšanās atgūšanas. To var panākt tikai iekļaujot viņus un atklāti komunicējot. Starp valdības mērķiem mums ir arī konsolidēt attiecības ar eh, pašvaldībām. Reģionā mēs organizējam īpašu kabinetu sanāksmi, piedaloties izpildu komitejiem un Gagūzijas uh, eh, tautas asamblējai. Mēs arī uzsākām vairākas e, aktivitātes e, attiecībā uz īpašo autonomo statusu reģionā, attiecībā uz e, Goglozijas reģiona autonomiju. Tāpat arī īpaša attieksme nepieciešama minoritātēm, veicinot dažādību sabiedrībā, uh, nacionālo minoritāšu pie, iesaistīšanu publiskos procesos un starpkultūra dialogu veicināšanu. Vēl viena dimensija, uz ko mēs koncentrējam savas pūles šajās astoņās nedēļās kabinetā, bija nodrošot institucionālo pamatu, nopietnu pamatu, lai varētu izpildīt eh, mērķi, konsolidēt valsts iestāžu neatkarību, prokuratūras loma tiek stiprināta un neatkarība no politiskās sistēmas. Tātad audiovizuālais kodeks samazinot no piecām uz divām licenšu skaitu, kas var piederēt vienai personai. Patērētāja aizsardzība, atjaunojumie resursi un citi daudzi svarīgi temati, kas svarīgi ir DCFTA īstenošanai šādā straujā tempā mēs spējām mobilizēt nepieciešamo politisko gribu, lai pieņemtu šos svarīgos uh, likumus un, un uh, uzlabot situāciju. Februārī bija Starptautiskā valūtas fonda izvērtēšanas misija, lai uzsāktu sarunas par jaunu sadarbības uh, līgumu. Marta sākumā mēs nosūtījām dokumentu Eiropas komisijai, ko mēs eh, plānojam īstenot eh, līdz eh, šī, šai vasarai. Tāpat arī iestot tur pilsoniskās sabiedrības prasības. Šo dokumentu parakstīja premjerministrs, bet arī parlaments spīkers. Un tas atspoguļo to atbildību, ko esam uzņēmušies arī parlamentu vairākumā. Un visbeidzot, Eiropas parlamenta deputāti vēlos jums prezentēt savu vīziju par mūsu tālākām attiecībām starp Eiropas Savienību un Moldovu. Tās lietas, kas mums vēl ir jāizdara, ir eh, diezgan skaidrs. Tāpat ir skaidrs, ka Eiropas Savienības atbalsts ir ļoti svarīgs eh, mūsu reformu sekmīgai īstenošanai ekonomiskā integrācijai ar Eiropas Savienību. Tā, tās ir viens no galvenajiem mērķiem. Un mēs cerams, ceram, ka mūsu ambīcijas ar laiku būs vēl augstāks. Es neesmu šeit, lai prasītu uh, atļauju darīt uh, visu, kas nepieciešams. Uh, protams, ka uzticēšanās ir jānopelna. Šī ir uh, mūsu darba tālākā vīzija. Kas attiecas uz konstitucionālas tiesas lēmumu, tad eh, tas saskana ar to, ko es sacīju par politisko stabilitāti. Es jau sacīju, ka vismaz man personīgi, tad, kad uh, tika pieņemts šis lēmums, man tas bija savā ziņā liels pārsteigums. Es nedomāju, ka kāds, kurš ir premjerministra amatā, priecājas par eh, tūlītēji arī prezidenta vēlēšanām. Tāpat laikā šis lēmums balstoja, balstījās uz nepieciešamiem argumentiem, bet no otras puses vēlētos saskatīt arī pozitīvos aspektus jo prezidenta ievēlēšana ar parlamenta atbalstu bieži vien ir mūsu valstī nozīmējusi politisko krīzi, jo nevienmēr var iegūt nepieciešamo atbalstu parlamentā. Ja prezidenta ievēlēšanai būs tiešās, tiešās vēlēšanas, tas nozīmētu, ka prezidenta ievēlēšana nevar eh, kalpot eh, kā pamats krīzei vai pieprasījumam veikt priekšlaicīgas vēlēšanas. Katrā ziņā es aicināšu savus kabinetu locekļus neiesaistīties eh, pārāk daudz prezidenta ievēlēšanas kampaņā, strādāt parlamentā, Kišiņevā, protams, bet mums eh, valdībā ir daudz kas darāms, kā jau ministra kabinetam. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un cerams, ka mums būs atvērts konstruktīvs dialogs, bet pirms tam vēl vēlos atgādināt, ka parlamenta vairākums un valdība bez kavēšanās ir gatavi īstenot reformas, kas eh, dos pozitīvas pārmaiņas eh, valsts iedzīvotāju dzīvē un atgūt viņu uzticēšanos. Asociācijas līgums un DCFTA būs kā pamats šo mērķu sasniegšanai. Paldies! Liels paldies, premjerministra kungs. Mums tagad ir pieteikušies vairāk kolēģi. Pirmais būs Predes kungs. Tas ir pārsteigums. Mulțumesc mult, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs, sveicu jūs mūsu komiteja Eiropas parlamentā. Mm, par laimi, sagadīšanās pēc mūsu vidū ir arī vēl viens dalībnieks, kurš, kur ir gandrīz premjerministrs Šandru kundze, taču jūs koalīci viņu noraidīja, jo viņa solīja apkarot korupciju. Līdz ar to mans jautājums ir šāds. Ko jūs darāt? Ka, kāpēc jūs personīgi esat uzticamāks valdošanai koalīcijai? korupcijas apkarošanā. Un vēlos uzdot jautājumu arī, kur uzdev Kando kungam. Viņš atbild nesniedz. Ko jūs darāt personīgi, lai atbrīvotu jūsu partiju un eh, Moldovas politiku no plakiņu kunga ietekmes, jo viņš ir šķērslis un uh, uz uh, Moldovas Eiropas integrācijas ceļu. Mm, jānodrošina, ka vēlēšanās uh, vairs nespēlēs vēl spēlīt šie oligarhi. Ko jūs darāt, lai institūcijas Moldavā būtu pilnīgi neatkarīgas, nevis uh, kontrol, tikt kontrolētas no oligarhu puses, kā tas bijis līdz šim? Paldies! Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Domnule prim... Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināts mūsu vidū premjerministri. Agrāk mums ir bijusi, agrāk bija divpusēja sanāks, mums izdevās izveidot konstruktīvu dialogu. Moldova Eiropas Savienībai ir nozīmīga valsts. Ja mēs paraugāmies uz pēdējo divu gadu laikā panākto un padziļināts visaptvaroši brīvās tirniecības nolīguma pārakstīšanu, vīzu režīma atcelšanu, un arī uz to faktu, ka Moldovas republika ir lielākā e Eiropas finansējuma saņēmēja uz iedzīvotāju, tad mēs iegūstam precīzu kopainu. No tā var sesināt, cik svarīga Eiropas senībā ir Moldova. Eiropas parlaments ir darījis visu, kas tā spēkos Moldovas interesēs, un mūsu uh, un es esmu mūsu delegācijas vadītājs attiecībās ar Moldovu un var apsolīt atbalstu arī turpmāk. Tagad jūsu rīcībā ir eh, labs pamats. Un eh, parlaments ir balsojis par likuma projektiem, un es novēlu šo likumdošanas pakotni īstenot. Jūsu uzdevums nav viegls jūs esat uz vienvirziena ceļa, alternatīvas nav, cita risinājuma nav, kā tikai doties uz priekšu. Nu, noslēgumā vēlos sacīt, ka prioritāte jābūt ir cilvēkiem, un vieglākais veids, kā to panākt, kā jūs to varat panākt, ir ātri īstenot asociācijas nolīgumu soli pa solim, tā kā jūs esat apņēmušies saskaņā ar šo darbu grafiku, kur apspriedāt ar Eiropas komisiju. Paldies! Jūs senatājs runā bez mikrofona. Fotīgas kundze, paldies priekšstādātā. Premjerministra kungs. Pēdējo gadu laikā uh, sēdes sanāks laikā Kišiņevā mēs tikām informēti par mm, visaptvarošiem korupcijas gadījumiem, kad būtībā milzīga summa vienkārši izgais no centrālās bankas. Ko jūs darīsiet, lai novērstu līdzīgus korupcijas gadījumus un nodrošinātu to, ka šādi uh, korupcijas gadījuma autori nepaliek ne, eh, nesodīti. Kā jūs eh, raksturot drošības situāciju Piedņestras reģionā? Thank you very much. Liels paldies. Saka Paiet kungs, premjerministrs kungs, vēlos zināt, Kāda jūs skatījumā ir situācija Moldovas attiecībās ar Ukrainu? Cik praktiski norisinās sadarbību uz robežas? Un kā ir ar robežu ar Piedņestras reģionu? Un otrais jautājums arī attiec uz Piedņestru. Vai jums ir kāds konkrēts plāns Piedņestras reintegrācijai vai kādu plānu šādu plānu izstrādē? Jo pirms dažiem gadiem uh, Tika veikti konkrēti centieni vai mēģinājumi, taču mēs saprotam, ka, ka e, nākotnes ar Eiropas Savienību vārdā arī Piedņestas reģiona nākotne ir būtiska. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe mit zwei. Ja, paldies, Harms Kunze. Saka, es apmeklēju Kišiņevu ar eh, kolēģiem pirms pāris eh, nedēļām un esmu šokēta īstenībā par uh, to iespēju, kas mums palika pēc sarunām Kišiņevā. Es no jums vēlētos uzzināt, vai jūs tiešām uh, to veidu, kā valdība tika veidojata, uzskatāt par pieņemamu, jo daudzi iedzīvotāji tieši pro-Eiropas noskaņoties sacīja mums, ka uh, šāda procedūra absolūti neatbilstoša demokrātijas principiem. Tāpat vēlos atbalstīt ar, arī eh, tos jautājumus, kas attiecinām uz šo gadsimta zādzību. Milzīgā naudas summa, kas ir pazudusi, to izmeklē jau ilgi. Vai varat kaut ko pateikt mums par notiekošo, vai tur iesaistīts arī Eiropas bankas, kaut kāda loma viņām ir bijusi vai nē, vai varat arī painformēt mūs, vai esat gatavi iesaistīt Eurojust? šajā izmeklēšanas procedūrā, vai varat vispār kaut ko šobrīd pateikt par izmeklēšanas gaitu, jo tas bija viens no lielajiem pārmetumiem Kišiņevā, kas tika pieminēts visās sarunās, ka mēs jau esam taču pro-eiropeiski, bet vai tad tas nozīmē, ka tad šādu korupcijas skandālu turpina piesekt? Manuprāt, tas ir praktiski viens no svarīgākajiem uzdevumiem atklāt šo skandālu. Šorīt dzirdēju, ka konstitucionālā tiesa ir mainījusi nosacījums prezidenta vēlēšanām, ka tagad prezidents tomēr tiks tiešā veidā ievēlēts, kā tas bija līdz 2000 vai 2001 gadam, vienlaicīgi uh, tika mainīta arī nosacījuma kandidēšanai. Jābūt noteiktam gadu skaitam, e, kas ir pavadīti dzīvojot Moldovā kā Moldovas iedzīvotājiem, jābūt vecākam par 40 gadiem. Vai tas nav vēl viens um, mēģinājums caur konstitucionālo tiesu? nodrošināt politisko kontroli par augstiem amatiem, un vai tas nepierāda, ka šīs iestādes tomēr nedarbojas neatkarīgi? Oui, monsieur le, le premier ministre. Premjerministrs kungs, saka Šefhoizera, Šafhoizera kungs. Es nesen biju Donbassā, un es tiešām uzskatu, ka Donbassa ir Krievijas teritorija Taču ar eh, Moldovu tā nav. Manā skatījumā Moldova ir pārgājusi rietumu pusē, manā skatījumā tā piedara rietumu pasaulē, un eh, vēl cāru laikā bija eh, pausta vēlme to iekļaut Krievijas teritorijā, tāpēc es saprotu arī Moldovas vēlmi virzīties tuvāk Eiropai, taču ir jāievēro konkrētie eh, kritēriji. Es vēlētos, lai tie tiktu īstenot arī pie mums, ir un par caurskatāmību, bet, nu, jums ir ļoti daudz darāmā. Vēlējos sacīt, ka ir svarīgi. Ja jūs vēlaties spēlēt nozīmīgu lomu, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienībā, kurai jūs gribat, kurā jūs vēlaties iestāties, tad jums jābūt par tiltu. Es esmu no Elzasas, un man ir šī tilta kultūra. Nevis šī kultūra uh, pārtraukt attiecības ar Krieviju. Mēģiniet uh, veidot labas attiecības ar to. Krievija turpat vien ir. Tā arī ir attiecības ar Eiropu, un zama ļaunākojas, ko jūs varētu darīt, būtu izvēlēties, rīkoties tā, kā tika uh, darīts uh, Ukrainā tāda kā mm, attiecību pārtraukšana, būtībā Ukraina ir uz bankrota robežas, un ticiet man, ne jau Eiropas Savienības maksās par šo bankrotu. Gal galā tā būs Krievija, ka būs ieguvēji. Tā tad palieciet uh, šajā dimensijā, kaut arī Es jums pilnīgi piekrītu, jūs eh, vairāk esat Eiropas senības pusē, palieciet pie šīs e, lielās Eiropas idejas, esiet šis tilts un mēģiniet arī būt neitrāls, jo tas ir labākais veids, kā nomierināt konfliktus. Ah, Jā, nu Front National sadalīja pasaulē. Donbass pieder, pie, pieder Krievijai, Moldāvija uh, eh, piedara eh, Eiropai, un tas jau nu vien iezīmē labu nākotni valstīm, saka Galerkungs. Daudzi kolēģi runāja par to, ka iedzīvotāji sāk atkal uzticēties valsts struktūrām, institūcijām, un viņām vairs nav jābaidās, ka tā ir tikai fasāde, aiz kuras eh, tad citi īstenībā visas lietas kārto. Es domāju, ka tas jau viss tika pieminēts, respektīvi šis lielais skandāls ar naudas pazušanu. Līdz ar to man ir jautājums. šeit ir jārunā arī par īpašumtiesībām valstī un um, akcijām bankās, kam pieder bankas. Es domāju, tas būtu ļoti labs ieguldījums caurskatāmībai jūsu valstī ja valdība varētu nodrošināt to, ka Moldāvijas, eh, Moldovas banku īpašuma eh, struktūra tika atklāta. Mēs jau zinām, kā tas offshore viss darbojas. Jūs pieminējat arī audiovizuālo jomu un jaunu regulējumu par eh, tagad 5 licenču vietā, tagad divas tik būs atļautas. Mans līdzinējais iespējas bija tāds, ka dekoncentrācijas process mediju jomā e, īsti nav noticis. Kā jūs vēlēsieties e, panākt to, ka apraidz jomā, audiovizuālajā jomā e, būs līdzsvarotāka situācija? Un pēdējais jautājums. Jūs pieminējat arī Gagauziju. Ga kā jūs vērtētu Krievijas federācijas e, organizētās aktivitātes šajā reģionā? Prokrieviskās partijas visā valstī ir e, ar augstu atbalstu. To var izskaidrot e, tikai ar to, es domāju, ka proeiropiskās partijas nav izpildījuši to, ko solījuši. Jo es teiktu, ka Krievijas sabiedrības modelis diez vai ir tas atraktīvais, kas pievilina atbalstītājs. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Chair. Am să continui în limba oficială. Zulika kungs. Es runāšu rumāņu valodā, oficiālajā Moldāvijas valodā. Premjerministrs kungs, esmu priecīgs jūs sveikt mūsu vidū. Kā mēs zinām, Moldavas republikas vēsture, valoda, tradīcijas liecina par to, ka tā ir rie Eiropeiska valsts, un tā nepiedara Eirāzijai, bet Eiropai. Jūs mēģināt īstenot ambiciozu ekonomikas un sociālo reformu programmu. Līdz tekstām, godātais premjerministrs kungs, mēs redzam, ka bijusi padomju propaganda un šodienas Krievijas propaganda turpina uh, ar mistifikācijām darboties. To mēs redzam tikai Krievijā, bet visās uh, valstīs, piemēram, Moldovas republikā. Un tur tiek apgalvots, ka Moldāva ir slāvu tauta, bet mēs zinām, ka tā ir latīņu izcelsmes tauta, tā tad tāda pat kā rumāņi. Vēstures mistificēšana turpinās arī attiecībā uz Moldovas republikas attiecībā uz eh, Moldovas republiku. Tas attiec arī uz Besarābiju. Mans jautājums. Vai jūs nedomājat, ka jādara vairāk, lai vērstos pret eh, visu šo vēstures mistificēšanu un Moldāvijas kultūras mistificēšanu? Vienlaikus, vai jūs nedomājat, ka ir ļoti svarīgi panākt ne tikai izglītības uh, sistēmas reformu labajā Ņestras upes krastā. Bet Pietņestras iedzīvotāji vairs nevar studēt savā valodā, dzimtajā rumāņu valodā. Premjerministrs kungs, vēlos jums sacīt, ja Moldovas pilsoņi nezina, no kurienes viņi cēlušies, kā tad viņi var pieņemt lēmumu, kurā virzienā viņi vēlētos doties? Vai jums neliekas, ka jums būtu jāizskaidro viņiem, ka Moldovai daudz labāk būs ar Eiropas Savienību, nevis ar Eirāzijas Savienību? Ja šī propaganda turpinās īpaši lauka apvidos Moldovā, tur tiek stāstīts, ka daudz labāk viņiem klājās padomju laikos Cilvēkiem būtu jāsaprot, ka viņu dzīve, dzīves standarti būs daudz, dzīves līmenis būs daudz labāks, pensijas būs lielāks, tad, ja Moldova būs kopā ar Eiropas Savienību. Paldies! Thank you, Chair. Austrevičus kungs, premjerministrs kungs, vēlos jūs sveikt Briselē. Esiet sveicināts arī esiet sveicināts kā delegācijas uh, loceks, ir liela delegācija no jūsu parlamenta. Es tā saprotu, ka tad pat labāk noteikti savu veidu Moldovas nedēļa Eiropas parlamentā. Man notika ar jums ļoti efektīvas atklātas sarunas ar jums februāra sākumā, kad tikāmies Kišiņevā. Un man, uz mani atstāja lielu iespēju jūs apņemšanās turpināt reformu virzienu. To es varu atklāt teikt. Toreiz jūs optimistiski noskaņots neizskatījāties, bet tagad Briselē jūs izskatāties daudz labāk. Es redzu, ka pašreizējā koalīcija Moldovā tur savus solījumus. Jūs sniedzāt solījumus un jau dažas lietas attīstenojuši, ne visas, bet dažas gan. Augsti vērtēja Moldovu, kas ir nostājusies atpakaļ uz reformu ceļu. Tas ir svarīgi. Jums alternatīvas nav, jūs pamatot to sacījāt. Jūs redzat uh, atšķirīgu nākotni savai valstī, atšķirīgi no pagātnes. Es ceru, ka tā ir Eiropiešu nākotne. Es augstu vērtēju centienus, ko esat jau īstenojuši Tas īpaši attiec uz ceļa karti, kas tiek izmantot. Svarīgi ir tas, ka dažas lietas jau ir izpildītas. Un te vēlos izcelt dažas no tām, kā piemēram administratīvā reforma, arī centrālas bankas jauna prezidenta iecelšana, tas ir īpaši svarīgi, tāpat arī jauns likums par eh, prokuroru amatu. Es ceru, ka reformas notiks ātrāk nekā te paredzēts mēnesis vedī, jo mums tas ir būtiski, jo mēs visi esam partneri Eiropas Savienību un Moldovu. Taču premjerministrs kungs, tā kā jūs esat mūsu viesis, tad es domāju, Moldovai ir vissvarīgāk paņa, panākt vienošanās ar Statusko valūtas fondu. Jums jau bija sākotnējā SVF e, vizīte Kišiņevā. Tā ir noslēgusies, bet jaunā vizīte, kas, eh, kuras mērķis būs sarunas, ir vēl svarīgāk. Tāpēc augstu vērtētu jūs komentārus par perspektīvu panākt vienošanos ar SVF, kāda šī iespēja ir jūsu skatījumā, jo drīzāk ir labāk mūsuprāt, un vēlu jums veiksmi. Jūs, mēs ar zinām vilšanos e, novērojām notikumu attīstību Moldovā pagātnē un ceru, ceru, ka nākotnē tas būs citādi. Paldies!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 Eh, patreiz mēs vērojam tādu tuvināšanos starp Moldovu un Eiropas Savienību, bet proeiropeisks kabinets vai valdība nenozīmē tikai to, ka tā pasludina, ka tā tāda ir. Tas nozīmē arī reāli asociācijas līguma īstenošanu. Es atzīmēju, ka jūs esat pieņēmuši ceļa karti attiecībā uz asociācijas līguma īstenošanu un esat apņēmības gatavi apkarot um, korupciju pieeju, bet jautājums konkrēti, ko jūs esat darījuši, lai uzlabotu pretkorupcijas centra darbību un kādu likumdošanu jūs gasties ierosināt un ko darīsiet, lai šīs normas tiktu piemērotas, jo mēs zinām, ka tieši īstenošana un norma piemērošana ir ļoti svarīga attiecībā uz krāpšanu banku nozarē. Vairāk man kolēģi jau to pieminēja un es uzskatu, ka šeit ir jāizdara trīs lietas. Pirmkārt, jāatmaksā eh, nozaktie līdzekļi līdz pēdējām centām, bet eh, mēs redzam, ka izmeklēšana uz priekšu nevirzās. Vai jūs esat paredzējuši sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, kas ir pieredzējušākas cīņā pret eh, naudas atmazgāšanu un uh, um, izvairīšanos no nodokļiem. Tātad, pirmkārt, ko darat, lai atgūtu līdzekļus, kā grasties sadarboties Eiropas Savienības institūcijām, un treškārt, ko darīsiet, lai atgūtu ārvalstu investoru uzticību Moldovas banku sistēmai, un visbeidzot, ko darīsiet, lai labāk uzraudzītu banku sektoru. Uh, lai šāda krīze vairs neatkārtotos. Tas, ka ir iecelts jauns centrālās bankas pārvaldnieks, protams, tā ir laba lieta, bet centrālās uh, bankas uh, plašāks uzraudzības tiesības un neatkarība ir jāatrunā likumā. Un visbeidzot, vai var mums pastāstīt par ekonomikas, ekonomikas situāciju Moldovā? Mēs redzam, ka Moldovas uh, valūta um, tiek um, devalvēta, tā ir sasniegusi vienu no zemākajiem punktiem pēdējos gados, un ārvalstu investīcija apjoms būtiski samazinās. Tātad uh, visi šie uh, apstākļi pasliktinājušies. Un tādēļ rodas bažas, ka nu, valsts uh, finanšu situācija varētu pasliktināties. Mēs redzam arī, ka darba vietu skaits arvien samazinās. Paldies, Paštināro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs. Es, protams, esmu uh, priecīgs redzēt jūs šeit, un es negribu padziļināt konflikts ar Tautas partijas grupu un uh, sociāldemokrātu grupu attiecībā uz Moldovas neseno vēsturi, bet jo pārfrazējot uh, Moldovas lietuviešu teicienu, um, varu teikt, ka vainīgas ir abas puses. Un tas, ka premjerministrām no uh, Uh, cits politiskās partijas, protams, ir savs pienesums uh, šajā politiskajā krīzē, bet jautājums, ko mēs varam darīt tagad, lai palīdzētu Moldovas republikai. Un gribu pateikt saviem kolēģiem, ka Eiropas Savienībā nav neviena cita valsts, kas būtu tik ļoti ieinteresēta Moldovas teritoriālajā integritātē kā Rumānija. Tādēļ gribētu, lai to saprastu visi mani kolēģi, neatkarīgi no viņu politiskās partijas piedarības. Tālāk par to, ko jūs esat gatavi darīt. Mani kolēģi jau pieminēja tā saukto ceļa karte, bet gribu vaicāt. Likumdošana par centrālās bankas pilnvarām, kompetencēm un kritērijiem centrālās bankas pārvaldnieka izvēlē, kad šie elementi tiks īstenoti. Tālāk tika pieminēts arī milzīga apjoma krāpšanas gadījums, naudas līdzekļu piesavināšanās gadījums, kad mēs varam sagaidīt kādu rezultātu pēc šī milzīgā skandāla, kas ir sagrāvis pilsoņu uzticību Moldovas politiskajām partijām. Visbeidzot, daudz cilvēku Moldovā runā par agresīvu ārvalstu finansējumu, kas apdraud Moldovas nacionālo drošību. Ko jūsu kabinets grasās darīt, lai mm, nodrošinātos pret šādu risku, kas ir neatņēmama hibrīda kara sastāvdaļa, ko mēs tagad Eiropā esam iepazinuši, bet ko daudzi nevēlas atzīt. Visbeidzot, es gribu novēlēt jums visu to labāko, ne jau tādēļ, ka te iet runa par kaut kādu politiskās partijas piedarību, bet jūsu kabinetam alternatīvas citas nav. ja kādam ir ilūzijas, tad jums ir jāsaprot, ka priekšlaicīgas vēlēšanas nozīmē sociālistiskās partijas uh, uzvaru, un viņi ir jau iepriekš paziņojuši, ka viņi mm, denoncēs jebkurus līdz šim noslēgtos nolīgumus ar Eiropas Savienību. Tādēļ es gribētu, lai niansētāk būtu arī Eiropas Savienības misijas attieksme Kišiņevā. Paldies! Tālāk Nikolai Kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Es esmu viena no tām, kas ir priecīga par to, ka Moldovai ir ministru kabinets tagad izveidots, un es gribu teikt, ka jūs, premjerministru kungs, esat pēdējās izdevības eh, premjerministrs jo priekšlaicīgas vēlēšanas novedīs eh, pie patreiz uzsāktā virzības ceļu uz Eiropu sagraušanu. Tālāk par konstitucionālās tiesas nolēmumu, kā tieslietu eksperti jāsaka, ka man tas pārsteidza, bet, nu, neko darīt mums, tas ir jāakceptē un jārespektē. Bet kad jūs uh, prognozēt vēlēšanas, jo tas noteikti ietekmēs arī reformu tempus. Tālāk, vai jūs esat domājuši par to, kāda ietekme būs, ja tiks ievēlēts prezidents no pretējā politiskā spektra, jo mēs Rumānijā zinām, ko tas nozīmē. Es uzskatu, ka šeit ir jāizvēlās cilvēki, kuri atbalsta Eiropas virzību, es atvainojos Moldovas virzību uz Eiropu, neatkarīgi no viņa politiskās piedarības. Paldies! Paldies, Tokeškungs! Premjerministra kungs sveicu jūs Eiropas parlamentā! kā Ungārijas, kā Ungāru minoritātes pārstāvis Rumānijā un kā publiska persona, kā arī Nacionālās Ungāru padomas priekšsētājs uh, Transilvānijā, es uh, atbalstu jūs, jūsu cīņā pret korupciju. Un arī atbalstu jūs jūsu centienos amatus pildot kā premjerministrām. Jūs esat pēdējā Moldovas republikas iespēja, kā pēdējais salmeņš, pie kā ir jāturas. Es gribētu teikt, Rumānijas identitāti, ja salīdzinām to ar Moldovas identitāti, mēs zinām, ka, piemēram, Sērbija apšauba uh, Blaho Moldovas identitāti, un Krievija neatzīst Rumāņu identitāti. Moldovas republikā. Kāda ir realitāte? Jo mēs skatāmies uz jums kā uz patiesiem rumāņiem. Un es gribētu teikt, ka uh, Šāda pozīcija noteikti uh, ļautu mums vēl vairāk jūs atbalstīt, un šāds atbalsts būtu vēl pamatotāks, um, bruģējot jūsu ceļu uz Eiropu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi ne tikai no vēstures skatu punkta, bet arī nākotnē būtu svarīgi turpināt īstenot šo nacionālās apvienošanās kustību. Pat ja mēs dzīvojam divās Eiropas valstīs, mēs esam viena nācija - rumāņi. Gribētu vaicāt eh, par eh, etnisko minoritāšu situāciju Moldovā. Mums Ungāriem tas ir kā piemērs un paraugs Gagauz um, autonomijas modelis. Kāda ir situācija Gagauzijā? U, bet kāda ir krieviski runājošās minoritātes situācija Moldovā? Vēl viena tēma par pareizticīgo baznīcu. Es zinu, ka uh, um, pareizticīgo baznīcā ir notikusi šķelšanās Un kā ticīgs cilvēks es eh, uzdodu šo jautājumu, jo daļa no pareizticīgo baznīcas ir promaskavīska un otra daļa ir prorumāniska pareizticīgo baznīca. Un šī šķelšanās baznīcā, šī hizma, kā tā var ietekmēt eh, Moldovas nācijas vienotību? Paldies! Stimați parlamentari, ținăm primul. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, vispirms vēlos pateikties jums par eh, izteiktajiem komentāriem, kā arī par uzdotajiem jautājumiem. Es centīšos pēc iespējas atbildēt uz eh, lielāko daļu no izskanējušajiem jautājumiem. Vispirms vēlos atkārtot, ka gan es, gan viss mans ministru kabinets ļoti labi apzinās, kāda ir patreizējā Moldovas situācija. Mēs esam guvuši mācību, un mums ir ļoti žēl par uh, to, ka mēs esam pievīluši gan mūsu ārvalstu partners, gan Moldovas tautu. Un, kā es teicu, tas ir viens no man kabineta galvenajiem mērķiem - atgūt šo uzticību, pilsoņu uzticību uh, valsts institūcijām, iestādēm un politiskajai varai, kā arī uh, mūsu ārvalstu partneru uzticības atjaunošanu. Kad runājām par ceļu uz Eiropu, tad es gribu teikt, ka es ļoti labi to apzinos un es negrasos izmantot populistiskus apgalvojumus, bet vēlos aicināt jūs vērtēt mani un manu kabinetu pēc mūsu paveiktajiem darbiem. Jūs nevarat spriest par koku pēc tā saknēm vien, jo es esmu bijis arī iepriekšējās valdībās, bet teiciens ir, ka jums jāvērtē koks pēc tā nestajiem augļiem, nevis pēc saknēm. Un tagad atbildes uz jūsu jautājumiem. Tātad, ko mēs darām, lai atstumtu oligārhus no politiskās varas Kišiņēvā, lai izolētu atsevišķas personas, kas ir mūsu politiskās partijas biedri? Mēs šo situāciju redzām tā, ka ne jau tikai nomainot politiķus vai partijas valdībā atrisināsim Moldovas problēmas. Problēmas var atrisināt īstenojot sistēmiskas pārmaiņas politiskajā arēnā. Tieši tādēļ mēs strādājam ar konkrētām koncepcijām un elementiem, un mēs izvairāmies no vispārīgu apzīmējumu izmantošanas, kas var novest pie dažādām spekulācijām. Lai atrisinātu esošās problēmas, tad mums ir jāīsteno tas, par ko esam līdz šim vienojušies. Tālāk, kā mēs varam nodrošināt politisko partiju tad neatkarību un to, lai politiskās partijas nevarētu um, šāntažēt atsevišķu amatpersonas, amatpersonu grupas. Viens no risinājumiem ir um, mainīt politisko partiju finansēšanas kārtību, izmantojot valsts līdzekļus. Tas ir atrunāts likumā. Valsts budžetā 2016. E, gadām mēs esam atvēlējuši nepieciešamos līdzekļus politisko partiju finansēšanai. Es uzskatu, ka tas ir risinājums, lai nodrošinātu politisko partiju neatkarību un nepieļaut tu, to, ka tās pilda atsevišķu personu vai personu grupu uh, vēlmes un darbojas viņu interesēs, uh, tādējādi pastarpināti ietekmējot notiekošo valstī. Tālāk par to, kā mūsu uh, kabinets eh, tika veidots. Situācija nebija pat tā labākā, bet īsumā var pateikt, ka valdība stājās pie savu pilnvaru uh, Uh, realizēšanas atbilstoši konstitūcijai, kad 57 parlamenta deputāti nobalsoja par šādu kabineta sastāvu, uh, pātrinot uh, šo procedūru. Un tas, ka netika nodoti zvēresti un netika realizēti atsevišķīs procedūras elementi, tas nekalpo par pamatu šīs valdības leģitimitātes apšābīšanai. Tālāk par Piedņestru. un attiecībām ar Ukrainu. Van Ordenkungs, lūdzu, ievērojiet kārtību un disciplīnu. Van Ordenkungs, lūdzu, jūs ievērot klusumu.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 Patreiz Eiropas drošības sadarbības organizācijā prezidējošā valsts ir Vācija, un mēs esam tikušies ar šīs organizācijas prezidentu un esam apsprieduši atsevišķus elementus. Un es uzskatu, ka uh, pieeja soli pa solim varētu novest pie vēlamā rezultāta. Mēs esam iecerējuši līdz aprīļa beigām uh, organizēt 3 plus 2 sanāksmi un pēc tam māja beigās mums būtu 5 plus 2 sanāksme. Attiecībā uz Ukrainu mums ir kopīgs robežu projekts uh, muitai un uh, robežu kontrolēji. Šī tēma jau ir tikusi apspriest. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja uh, kas ļautu mums attiecīgi sniegt informāciju tiem, kas dzīvo Piedņestras reģionā. To var īstenot atkal atsevišķās fāzēs vispirms uh, muita un pēc tām pāriet uh, pie robežsardzes uh, pus e, elementu šajā projektā. Tas būs ļoti svarīgi pilsoņiem, kas dzīvo Dņestras upas kreisajā krastā, lai viņiem nebūtu vairs jādodas uz Kišiņēvu, lai nokārtotu muitas formalitātes, bet lai to varētu izdarīt uz vietas. Tālāk par konstitucionālās tiesas nolēmumu. Un es atgriezīšos vēl pie šīs tēmas, jo bija vairāk jautājumu šajā sakarā. Tātad konstitucionālā tiesa norādīja, ka šis nolēmums ir balstīts uz konkrētu argumentāciju un izpildu varai vajadzētu atturēties no iesaistīšanās vēlēšanu kampaņā, bet pildīt savus pienākumus kabinetā. Un es redzu arī, zinām, pozitīvu aspektām, jo tas, ka prezidentu uh, vēlēs vispārīgās tiešās vēlēšanās visa tauta, uh, tam piekrīt šādai pieejai, piekrīt vairāk nekā 95% no Moldovas iedzīvotājiem. No nu, 23. mārta marta, kad eh, beidz patreizējais prezidenta pilnvaru termiņš. Mums ir divi mēneši, lai mēs varētu uzsākt procedūru un nozīmēt prezidenta vēlēšanu datumu. Un šajā laika periodā ir nepieciešams izdarīt izmaiņas eh, likumdošanā, jo mēs mainīsim eh, procedūru kādā tiek ievēlēts prezidents, un tam ir nepieciešams asignēt arī atbilstoši līdzekļus, bet mums ir nepieciešams dot laiku politiskajām partijām, jo tās nav bijušas gatavas izvirzīt savus kandidātus šīm prezidenta vēlēšanām. Bez tam ir ļoti svarīgi paredzēt 60 vai 90 dienas vēlēšanu kampaņai, tad skaitot no 23. mārta ir 23. mājas, plus 60 dienas, 90 dienas būs tātad jūlijas vai augusts. Es saprotu, ka tas tā nav. Um, Tas nav pats piemērotākais uh, laiks, gada laiks uh, prezidenta vēlēšanām, bet, jāsaka, tas nav iecirsts akmenī. Protams, vispiemērotākais laiks eh, vēlēš, šīm vēlēšanām būtu rudens sākuma periods. Tālāk vēl par vienu jautājumu, kas izskanēja vairāk kārtīgi. Kišiņevā bija starptautiskā eh, valūtas fonda novērtēšanas misija, un gribu teikt, ka mums bija ļoti konstruktīvas diskusijas un tikšanās, un Šajā reizē netika izvirzīti nekādi papildus nosacījumi. Spēkā ir tikai iepriekšējie nosacījumi, un patiesībā e, tā bija diagnostikas e, vizīte par trim lielajām bankām Moldovā. Divām no tām jau ir veikts audits, trešajai audits tiks pabeigts mārta beigās. Un tad būs uh, kopīgas tikšanās ar SVF un Pasaules banku, kas notiks Vašingtonā, un tur piedalīsies Moldovas finanšu ministrs un centrālās uh, bankas vadītājs, un pēc tam mums būs mēnesis laika, lai noslēgtu līgumu ar SVF. Un tas tad varētu notikt uh, jūnija sākumā. Tas nav pašmērķis iegūt naudu no starptautiskā valūtas fonda, bet ja mums būs līgums ar SVF, tad uh, mums uh, būs pilnīgi cits pamats tālākajam dialogam ar ārvalstu partneriem. Um, tālāk daži vārdi par tā saukto ceļa karti. Tā bija komisāra Hāna iniciatīva, ko mēs akceptējām, un mēs redzam, ka tā ir izrādījusies ļoti noderīga. Šī ceļa karte uh, uzskaita konkrētas apņēmšanās, ko um, Moldovas puse ir uzņēmusies attiecībā uz asociācijas līgumu īstenošanu, un katrai darbībā ir paredzēts izpildes grafiks. Mēs uh, Es, es jau teicu, ka šī ceļa karta ir izrādījusies ļoti noderīga un vajadzīga arī man kā premjerministram. Tā tik plaši apspriest uh, Eh, parlamenta frakcijās, un Šīs saistības uzņēmās kopīgi parlaments un kabinets, un man bija liels prieks, ka parlamenta eh, vairākums eh, nobalsoja par atsevišķu termiņu pielāgošanu un arī pātrināšanu. Daļa no pasākumiem, kas minēta ceļa kartē, jau tikuši īstenoti, un par to mums ir ļoti liels prieks un gandarījums. Es domāju, ka mums ir izveidojusies ļoti konstruktīva sadarbība ar Gagauz reģionu Moldovas republikā. Mēs esam uzsākuši dialogu starp parlamenta pārstāvjiem un Gagauzu iedzīvotāju pārstāvjiem un Šī gada mārtā mēs organizēsim kabineta izbraukumu sēdi Gagauzijas reģionā, kur runāsim par tām problēmām, ar ko šis reģions saskars. Un Tā rezultātā tiks ierosināti konkrēti pasākumi. Mēs esam izveidojuši arī pastāvīgo komiteju, kas mēneša laikā identificēs um, aktuālākos un neatliekamākos jautājumus, kas risinām Gagauzijā, un tad viņi nāks klajā ar uh, kopīgu rīcības plānu, ko apstiprinās tad Kišiņevā ministru kabinets un Gagauzijas izpildvara. Mēs nekad neesam centušies slēpt faktu, ka man attieksme par, pret dialogu ar pilsonisko sabiedrību ir ļoti vajadzīga, jo mums ir nepieciešams šis kontakts ar sabiedrību. Sabiedrībai ir jādod eh, iespēja izdarīt spiedienu, sakot tam, kas notiek valdībai. Un tad, kad notika protesti, tad. Mm, Es tos uztvēru kā ļoti pozitīvu spiedienu uz kabinetu, bet kabinetam ir jāstrādā efektīvāk un konkrētāk. Tajā pat laikā es uzskatu, ka dialogam ar sabiedrību ir jābūt konstruktīvām. Tādēļ mums jau ir bijusi vesela rinda tikšanās ar dažādām pilsoniskās sabiedrības grupām. Mēs esam apsprieduši dažādas tēmas. Kā rezultātā vairāk jautājumu tikuši atrisināti. Un Mēs vēlamies izveidot Nacionālo padomi, kurā būtu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, arī uh, valdības un parlamenta pārstāvji, un būtu kopīgs sekretariāts, kurš savukārt um, izvērtētu likumdošanas projektus, kas eh, nonāk parlamentā, kas tiek gatavoti valdībā, lai iesaistītu sabiedrību un uzklausītu konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus. Tālāk par finanšu un banku sektoru. Krāpšana banku sektorā ir destabilizējusi politisko situāciju Kišiņevā. Un mums ir jāturpina cīnīties uh, Uh, pret uh, šādiem krāpšanas gadījumiem. Un valsts iestādēm ir jādara tas, kas tām ir uzticēts un ir jāidentificē visas personas, kas tikušas iesaistītas šajā krāpšanas schēmā, ir jāsauc pie atbildības šīs personas un jādara viss, lai atgūtu šos līdzekļus. Bet es uzskatu, ka vēl svarīgāk ir tas, lai iestāžu uh, veiktie pasākumi būtu arī preventīva, lai nekas tāds vairs nevarētu atkārtoties. Tas nozīmē, ka ir jāstiprina Moldovas centrālā banka, tās pilnvaras, kā arī Moldovas eh, komiteja finanšu tirgus uzraudzībai. Mēs esam sagatavojuši likumdošanas projektus, kas nostiprinās mans minēto iestāžu pilnvaras šajā jomā. Šī likumdošana tika um, izskatīta parlamentā pirmajā lasījumā, kam sekos uh, galīgais lasījums. Tas, ka parlaments nesen iecēla centrālās eh, bankas vadītāju, izmantojot arī caurskatāmu konkursu procedūru un iesaistot sabiedrību. Uh, bez tam šajā procesā piedalījās arī Eiropas Savienības padomnieki. Tas ļauj man būt pārliecinātām, uh, ka tiks nodrošināt lielāka stabilitāte finanšu sektorā. Tālāk par auditu, kas ir veikts trīs bankās. Tas parādu rezultāts, un tas liecina par to, ka ir iespējams iejaukties šo banku darbībā, lai nodrošinātu uzticēšanos banku sistēmai. Līdz ar to mēs varam runāt arī par tādu relatīvu stabilitāti. Un visbeidzot, godātie deputāti, kā jau teicu iepriekš, lūdzu vērtējiet mūs pēc mūsu darbiem un rezultātiem. Un mēs informēsim jūs par to, lai jūs iegūtu aktuālāko informāciju par to, kas notiek Moldovā, lai mēs savukārt varētu cerēt uz jūsu atbalstu mūsu reformu īstenošanā. Gribu jums teikt, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzsākto reformu procesu turpinātu un lai pēc iespējas ātrāk panāktu konkrētus rezultātus. für die Zeit, die Sie Liels paldies par mums atvēlēto laiku, par diskusijām. Es ceru, ka tagad ilgākam laika posmām tas nozīmēs produktīvu sadarbību, kas atbildīs valsts vajadzībām un tam, ko sagaida cilvēki jūsu valstī. Lai jums veicas! Thank you. Colleagues, let's start. Kolēģi, sākam. Mūsu darba kārtībā mums ir divi balsojumi paredzēti. Referente un ēnu referente eh, Kalniec kundze ir lūgusi atlikt balsojumu par viņas ziņojumu. Esmu gatavs to pieņemt ar nosacījumu, ka tam visi piekrītu. Mēs to ieliekam protokolā, ka laika grafiks paliek aprīlī plenārsesijā. Tas nozīmē, ka grupām ir nedēļa mazāk laika vienoties par ziņojumu tekstu pirms plenārsesijas. Ja varu teikt, ka neviens nav izteicies pret to, tad mēs atliekam balsojumu uz nākamo nedēļu. Un, neskaroties uz to, aprīlī tad būtu debats plenārsēdē un lēmums. Ja visu to pieņem, paldies! Tagad varam ķerties eh, pie Pīrīkundas ziņojuma. Ms. Ipiri, for the last time you can get the floor. Do you want to say something? No? Pirikundze, vēl, vēlaties kaut ko sacīt? Ja nē, tad eh, ķeramies uzreiz pie balsošanas. Ir tā, ka 36. Eh, un 39. un 174. ir atsaukts. Ķeramies pie balsošanas. Kā lūdz, Valēra kundze? Jā, eh, es vēlējos par 36. un 39. tomēr balsot. Mēs nevaram par viņiem balsot, jo viņus ir autori atsaukuši. Un tur viss ir nokārtots jau. Who is, is clapping in my head? Kurš te klopē ar rokām? Es šeit. Elenī kundzei dod vārdu. Paldies, priekšstādātāji, saka Theok Hārūš kundze. Es vēloties uzsvērt to, kā attiecīja, atsietot, attiecībā uz 538 grozījumu, kur ir runāts par manas eh, tēvzemes eh, daļas okupāciju no Turcijas puses. Tā vietā, lai to iekļau 28a punktā, kur ir runa par kolonizāciju, tas parādās 24. kompromisā, kas runā par jūras tiesībām. Tas ir nepieņemams. Tāpēc es eh, aicinu atsevišķi balsot par manu 538 grozīmu. Virzamies uz priekšu kompromis, saistībā ar kompromisiem, tā kā tas parasti ir pieņemts, tā kā jūs to redzat. Un tā mēs arī rīkosimies. Valērus kundz vēlreiz lūdzu. Jag tal, sa alldeles nyligen är att min grupp tar över de... Jā, mana politiskā grupa pārņem šos divus grozījumus, 36 un 39, kas it kā esot atsaukti. Mēs, kā frakcija, pārņemam šos grozījumus. Tātad 36 un 39 mēs pārņemam. Labi, balsojam tad pa 36 un 39 saskaņā ar 169. pantu 5. punktu. Ķeramies tad pie balsošanas. Nu tā tas ir rakstīts. 5. punktā tai pantā. Ja tulīt pēc eh, grozījuma priekšlikuma atsaukšanas kāds cits pārņem tos, tad par viņiem ir jābalso. Tā rakstīts mums reglamentā. Tad balsojam. 101. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astoties kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tāpat kā iepriekšējais. 103 Nē, tas atkarīt. Kompromiss numur 9. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk. 142. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Kompromiss 10. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 183. grozījums. Trīs daļās sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. No, no, no, the group has decided no. Nē, nē, grupa lēma pret. Hmm? We have to start again. Bimenēk tehnika. Ähm, um, jāatsāk äh, no sākuma. Vainosim tehniku, protams. The vote is closed. Beidzam balsot. 39 pret 18. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? pret atturas pieņemts, trešā daļa par. Pēdējā daļa atkrīt 13. kompromisa dēļ. 14. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Tālāk 209 par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 232 par pret atturas pieņemts. 233 par, pret atturas pieņemts, 234 par, pret atturas pieņemts. Labi. 234. 234 pārbaudam. Oh. The EPP votes for the social. EPP balso pre, par sociālistu iesniegt grozījumu pretēji sociālistu balsojumam. Piedodiet man, ja tas mani mulsina. Beidzam balsot. Bet EPP uzvarēja sociālistu balsojumā. 36 pret 26. Tāds ir rezultāts. Par. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 245. grozījums. Kurš par? Pret atturas. Vēlreiz, kurš par? Pret atturas pieņemts. 253 par pret atturas noraidīts. 18. kompromiss par, pret atturas pieņemts 265 tālāk. Kurš par, pret atturas noraidīts. 266 par, pret atturas pieņemts 269 par, pret atturas noraidīts. De 19. kompromiss par, pret atturas pieņemts 286 tālāk. Kurš par? Pret atturas pieņemts 288 par, pret atturas pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 43 pret 24 pieņemts. 290 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 291 kurš pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 302, 303 par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 36 pret 27 pieņemts. Tālāk. 20. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 21. kompromiss par? Pret? Atturas Pieņemts. Tālāk. Tātad nākamais ir 304. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 305 par. Pret. Atturas noraidīts. 308 par. Pret. Atturas noraidīts. 300. 7 par, pret atturas noraidīts, 309 par, pret atturas noraidīts, 310 par, pret atturas noraidīts, 311 par, pret atturas noraidīts, 312 par, pret pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Viens, viens sociāls par daudz, ne jau tikai viens. Trīsdesmit divi pret 34 noraidīts. 313 tālāk. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 314 par, pret, atturas noraidīts. 306 par, pret, atturas noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 330. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk. 331 par, pret, atturas pieņemts, kompromis 24 par, pret atturas pieņemts. Tad mēs nonākam pie 315. grozījuma otrās daļas. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Kompromiss 25 par, pret atturas pieņemts, 26. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tas bija ar mutisko grozījumu kopā. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais ir 378. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam. Beidzam balsot. 35 pret 30. Pieņemts. 379. saka priekšsēdētājs. Nē, es pārlecu pāri. Divas devītais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 379. par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudam. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ar vanaga aci trāpīju. 30. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 31. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 32. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Četrsimt vienpadsmitais grozījums. Kā papildinājums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 419 par. Pret atturas noraidīts. 420 par pret atturas noraidīts. 421. Kurš tad tas bija? Tik pārliecinoši. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Man ļoti žēl. 421 par, pret, atturas, noraidīts. 422 par, pret, atturas, noraidīts. 423 par, pret, atturas, noraidīts. 424 par pret atturas pārbaudam elektroniski. Four two four. 424. pārbaudam. Nu, vismaz bija mēģinājums. Čurs, noraidīts 425 par, pret, atturas, pārbaudam arī šo. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tas gan bija knapi. 53 pret 10. 33. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 43. nastotais. Tikai par otro daļu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts Personāla balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. 449, 450. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 451 par, pret, atturas, noraidīts. 452 par, pret, atturas, noraidīts. 453 par,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 Pārbaudam. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. 38 pret 28 pieņemts. 456 par, pret, atturas, noraidīts. 457 par, pret, atturas, noraidīts. 458 par, pret, atturas, noraidīts. 459 par, 459 atkrīt, man saka. Tātad 460 par, pret, atturas, pieņemts. 34. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts 472 par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais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 pret atturas noraidīts. 476 par pret atturas noraidīts. 477 par pret atturas noraidīts. 478 par. Nē, vēlreiz 477 par pret atturas noraidīts. 478 par pret atturas noraidīts. 479 par, pret, atturas, noraidīts. 480 par, pret, atturas, noraidīts. 481 par, pret, atturas, noraidīts. 482 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 1482. 482 Scheck. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 pret 29 pieņemts. 483 par, pret, atturas, atkrīt. 483 ir pieņemts, 484 atkrīt, 485 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Apšķirīs geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 486 par noraidīts 488 par pret. Nē, man saka 487. 487 par pret atturas noraidīts. Jā, piedodiet, tā ir 488 par pret atturas noraidīts. 489 par pret pret pārbaudam. Man jau likās, ka noraidīts gan. Beidzam balsot. 29 pret 38 noraidīts. Ko, 35. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 499 par, Pieņemts. 499 tātad par, pret, pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 37 pret 26 pieņemts. 36. kompromiss. Mēs esam pret uh, mutisko grozījumu kompromisam. Tad jau tas nav nekāds kompromiss vairs. Joprojām tas ir kompromiss, bet bez mutiskā grozījuma. Kurš atbalstam kompromisu bez mutiskā grozījuma? Ja kaut viena grupa ir pret mutisko grozījumu, tad eh, grozījums atkrīt. Tā bieži vien notiek. Tātad 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 511. tālāk. Par pret atturas pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 pret 36 noraidīts. Nākamais kompromiss numur 37 par pret pieņemts. Un tur bija viss skaidrs gan. Es no šejienes gan redzu. 528. Kurš par? Pieci, divi, astoņi. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 529 par. Pret. Atturas noraidīts. 530 par. Pret atturas pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi pret trīsdesmit septiņi noraidīts. 531 par, pret, atturas, noraidīts. 532 par, pret, atturas noraidīts. 533 par, pret, atturas pieņemts. 534 par, pret, atturas pārbaudām. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 35 pret 30 pieņemts. 535 par pret atturas pārbaudam. Man gan likās, ka ir pieņemts. Apšķirts geschlossen. Beidzam balsot. 37 pret 29 pieņemts. Nākamais. Šeit ir vesela biedrība ar grozījumu autoriem. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam. Greeks of all parties unite. It means this amendment is Greeks of all parties. Visu partiju Grieķi apvienojas. 38 pret 29 pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tātad trešais un piektais grozījums. par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. 10, 11, 12 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam. the Turkish report or Greek report? Closed. Beidzam balsot. Ar Karasa kunga palīdzību viņš nobalsoja par, tad ir pieņemts. Viņam nav līdz kartīts. Tā, ar to esam tikuši galā. 16.22 par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. 20. Nē, tas var atkrīt. 23. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. 26 pret 35 noraidīts. 25. Nē, nepareizi. Otrais kompromiss vispirms. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 25. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam labi. Thank you. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 39 pret 20 pieņemts. 37. par. Pret. Atturas pieņemts. 28. par. Pret. Atturas pieņemts. 29. par. Pret. Atturas noraidīts. 30. par pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 3. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 3. 36. Nē, mums ir jābalso par 36. grozījumu. Kurš par? Nē, tā nav. 36. Kurš par? Prēdas kungs. Mēs jau to noskaidrojam pašā sākumā. Viņi pārņēma uzreiz šos grozījumus.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 pret, atturas, pārbaudam. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 39 pret 24 pieņemts. 50. par. Pret. Atturas noraidīts. 51. par. Pret. Atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 99. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, te bija gan bija skaidrs redzams. Abi pārbaudam. It's for Anna Maria. You should vote with yes. Ah, tās Anna Marija iesniegusi. Jums bija jābalso par. It's closed. Beidzam balsot. 30 pret 13 pieņemts. 61 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 62 par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Astoņi cilvēki vēl nav nobalsojuši. Labrīt viņiem! Dažus izdevās pamodināt. Nu jau pietiks. Pēdējie. Pēdējie divi var turpināt gulēt. Beidzam balsot. 31 pret 33 noraidīts. 65. par pret atturas noraidīts. 66 par pret atturas noraidīts. 67 par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. 67. Pārbaudām 67. Beidzam balsot. 31 pret 28. Pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts 77. Par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts, 90. par, pret, atturas noraidīts, 91. par, pret, atturas pieņemts. Tālāk, 98. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 53 pret 11. Knapi, knapi noraidīts. Un gala balsojums. Sākam balsot. plus Karas on top. Un Karasu vēl pieskaitam klāt. Mit 42 zu 11. 42 pār 11 pret 11 atturas. Apsveicam referents kundzi. Now we have to go to what? To where?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 bitte, sich auf den Weg zu machen. Tie, kurus dodas projām, lūdzu darīt to ātrāk. Es eh, piesaku desmito darba kārtības punktu kopīgi ar delegāciju Eiropas Savienības un Krievijas parlamentārā sadarbības komitejā, kolēģis Karas, un priecājos, ka varam sveikt šeit Tomasu Mairu Hārtiņu kungu, kurš ir e- Eiropas ārējā darbības dienas rīkotai direktors Eiropas un Vidusāzijas lietās. Apsveicam ar iecelšanu jaunā amatā un priecājamies par sadarbību tuvākajos gados. Lūdzu, vārds jums. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs, par šo iespēju runāt par eh, Eiropas Savienības un Krievijām attiecībām. Un man prieks arī, ka varu uzrunāt eh, kolēģus, kas darbojas delegācijā ar, sadarbībā ar Krieviju. Uh, Viena no šīs sanāksmes īpatnība ir tā, ka tā notiek tajā dienā, nākošajā dienā pēc ārlietu padomu sanāks. Līdz ar to man ir arī uh, pavērsties iespējams pastāstīt par padomas lēmumiem un secinājumiem, kas tika panākt šai sanāksmē. Taču iesākumam teikšu, ka šī nedēļa arī iezīmē divas, nedē, divas gadus kopš nelegālās Krimēs aneksijas, kuru, kā jūs zināt, es neatzīstu, un mēs arī turpmāk savos paziņojumos paudīsim savu neatzīšanas politiku, un gaidāms arī paziņojums par šo tematu šonedēļ konkrētais datums ir 18. marts. Taču tas arī raksturo sarežģīto kontekstu vispārējais izaicinājums, kuros norisinās mūsu attiecības ar Krieviju. Vēl viens secinājums, eh, vēl viens izaicinājums ir saistīts ar situāciju Ukrainā, ar destabilizēšanos tur, Krievijas lomas dēļ, un tas ir pamats bažām Eiropas Savienībai. Krievijai ir nopietnas saistības attiecībā uz Minskas vienošanās īstenošanu. Arī Sīrijas jautājumā Krievija ir nozīmīga loba, kā IGG un arī kā drošības padoms pastāvīgajam loceklim. Nopietnais paziņojums vakar no Putina puses par uh, karaspēku atvilkšanu no Sīrijas. Ir vēl jāskat, kā tas ietekmēs, un gaidāms, ka mazināsies vardarbība Sīrijā un arī Asada spēki tur. Šo parlamentu arī uztrauc tas, ka samazinās manevra telpa pilsoniskai sabiedrībai neatkarīgām balsīm Krievijā. Un tas arī eh, iezīmē Nāģa Šafčenko uh, situāciju, tā skaidri ataino vispārējais tendenci. Situācija, ar kur saskaramies, ir kļuvusi izaicinošā kopš Krīmas nelegālās aneksijas un uh, tālākām, tālākai notikuma attīstībai. Tātad attiecības ar Krievi nekad nav bijušas vienkāršas. Un dažas no problēmām, ar kurām saskaramies šodien, ir mm, sākušās jau daudz agrāk. Ir grūtības attiecībā uz Sibīrijas tranzīta lidojumiem, problēmas ar fitosanitārām pras, prasībām, un es biju politiskais direktors Austrijai, kas 2006. Eh, gadā bija um, prezidējušā valsts, un uh, toreiz bija gāzes krīze ar Krieviju. Padomu vakar apsprieda attiecības ar Krieviju pirmo reizi kopš viena gada Un jau no paša sākuma vēlos sacīt, ka šī sanāksmes mērķis nebija izstrādāt jaunu politiku attiecībās ar Krievi. Mūsu pieeja Krievijai nemainās. Mēs uh, iet, pieturamies pie stipriem principiem, bet esam atvērti dialogam augstā pārstāve arī sacīja, ka tās nebija diskusijas par sankcijām, bet gan par ES un Krievijas attiecībām. Debats par sankcijām norisināsies atbilstošā brīdī. Debates sniedza iespēju apliecināt Eiropas Savienības vienotību, jo šajā izaicinošajā stāvoklī eh, tieši mūsu vienotība ir pamats mūsu spēkam un augstā pārstāve dalībvalstīm ieskicēja piec pamatprincipus, kas ir pamats mūsu pašreizē politikai. Un te nav runa par to, ka mēs vēlamies attīstīt politiku ar uh, Krieviju nākotnē, bet gan runa par pamatiem, uz kuriem darbojamies tagad. Un šie pamatprincipi, uh, kurus arī augstā pārstāvi padarīja sabiedrībai zināmus tālāk un ko visas dalībās atbalstīja šādi. Pirmkārt, uh, Minskas vienošanās pilnīga īstenošana, tas ir pamat priekšnoteikums jebkādām izmaiņām mūsu attiecībās ar Krieviju. Otrais princips ir jāstiprina attiecības ar mūsu austrumu partneriem un citām kaimiņu valstīm, īpaši Centrālajā Āzijā, un var sacīt, ka mums bija ļoti labas diskusijas par šo tematu, proti par to, kā virzīt tālāk šo aspektu un gaidāms arī tālākas diskusijas nākošajā ārlietu padomē ar austrumu partnerības valstīm. Treškārt, uh, Jautājums par ES e, izturības stiprināšanu. Un te mēs nerunājam tikai par drošību šaurākajā šī jēdziena izpratnē, bet arī par tādiem jautājumiem kā energodrošība, hibrīda draudi un arī strateģiskā komunikācija tādā situācijā, ar kuru Eiropas Savienība saskaras kad ir organizētas dezinformēšanas kampaņas īpaši no eh, Krievijas valsts pārvaldītiem medijiem. Ceturtais princips no ministrija par to vienojas ir nepieciešams par šādos apstākļos selektīvi iesaistīties attiecībās ar Krieviju tādās jomās, kas interesē Eiropas Savienību gan ārlietu politikas jautājumos. Jums ir vairāki piemēri, kā mēs eh, tomēr rīkojamies pēdējo uh, mēnešu laikā. Irāna, miera pro, process Sīrijā, migrācijas politika, klimata izmaiņas un arī cits joms, kas arī ir savienības interesēs. Un piektais princips, es jau agrāk teicu, es zinu, ka šis ir princips, kas īpaši interesē Eiropas parlamentu šo komiteju, ir vēlme stiprināt Krievijas pilsonisko sabiedrību un iesaistīties uh, kontaktos aci pret aci. Uh, un tas īpaši attiecas uz dialogu uzturēšanu ar Krievijas uh, jauniešiem, izglīt, pateicoties izglītībai. Šie pieci principi ir tie, par kuriem vakar ministri vienojās. Es tiešām uzskatu, ka tas bija apliecinājums vienotībai. Viņi definēja ietvaru, pamatoties uz kuru mēs vēlamies un varam sadarboties ar Krieviju par šajos sarežģītajos apstākļos, kad saskaramies ar Krieviju kā izaicinošu spēku. Un esam gatavs sīkā par to pastāstīt, ja komiteja būs jautājumi par to. Paldies. Paldies, topiem priekšsēdētājs. Tagad vārds Kāras kungam. Paldies, priekšsarētāji vēstniekums, liels paldies par šo atskaiti. Mūsu parlamentam, protams, ir ļoti svarīgi iegūt skaidrību par lēmumiem, bet no otras puses arī ir daudzas norādes par to, ka ir nepieciešams intensificēt dialogu, un jautājums ir, kā organizēt dialogu ja vienlaicīgi netiek izpildīts Mīnskas eh, vienošanās. Un kā ir Eiropas parlamenta un eh, eh, Dumas deputātu dialogs, kā tas vispār var notikt šādos apstākļos. Auštrevičus kungs. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Neko jaunu gan nedzirdēju pēc vakardienas ārlietu padomas, izņemot eh, tā saucamajiem ceturtajam, piektajam principam. Ceturtais princips, nu tas gan ir jauninājums, tam piekrīt. Piektais princips nav nekas jauns. Ir bijuši jau aicinājumi iesaistīties uh, personīgos kontaktos ar Krievijas sabiedrības pārstāvjiem agrāk. Taču ceturtais princips, tas man vēl ar vienu ir neskaidrs. Hartinkungs, es uzskatu, ka Krievija ir stratēģija. Un tā šo stratēģiju ievar. Diemžēl Eiropas Savienībai ir tikai intereses, un dažkārt ļoti interesantas intereses, kas nevienmēr pamatojas uz uh, sen un skaļi izsludinātām un plaši uh, atbalstītiem principiem, kā cilvēktiesības tālāk neredzu strateģiskas izmaiņas Krievijas uzvedībā. Vai ir kaut kas sarežģīts, kas lasāms Minskas protokolā, ko Krievija nevar saprast, kas tai ir jāizteno un jādara? Kas tad mums būtu vēl jāpaskaidro, ja mēs kā vasar dodamies uz Krieviju? Un es redzu, ka dažas delegācijas vienkārši steigšus dodas uz Maskavu. Kaut arī Krievi patiesībā nemaina viņu uh, politikas nostādes par uh, melno sarakstu un pārēju. Tad kāda tad ir strateģiska, kādas strateģiskās izmaiņas jūs esat novērojuši Krievijas uzvedībā, pēc kā var spriet, ka šis ir īstais brīdis selektīvai iesaistē? Kāds jau teica, intensīvam dialogam. Es redzu dokumentus, kas ir labi sagatavot, parakstīt, un tie ir jāievaro. Un vienošanās ir vispirms jāīsteno, lai varētu secināt, ka ir notikušas izmaiņas un panākt tālākas izmaiņas no mūsu puses. Priekšsēdētājs bez mikrofona runā. Paldies, priekšsēdētāji. Saka nākošais runātājs. Meserič kungs. Paldies par uzstāšanos. Priekšsēdētāji kungs, es saprotu, ka nav milzīgu jaunumu padomis secinājumos, bet būtu priecīgs, ja jūs sīkāk pastāstītu, ko padom runā par, eh, ko tā runā domā ar eh, saikni stiprināšanu Centrālā Azija. Ja ir runa par eh, selektīvi iesaistē Krieviju, tad vēl vairāk ar Centrālā Aziju attiecībās varētu būt selektīvi iesaiste. Es nevērētu, nevēlētos, ka dažām valstīm uh, ir stiprāks attiecības ar ES pirms citām valstīm. Es tās nesaukšu vārdā, taču katrā ziņā šis reģions nav tāds, ar kuru mēs vienkārši varam cieši iesaistīties bez kaut kādām atrunām, bez uh, cilvēku tiesību jautājumu skatīšanas, jo tas daudzās valstīs ir pasliknājis. Es gribu zināt, kā tas ir paredzēts, kādā procesā un ko vispār jūs skatījumā nozīmē attiecības stiprināšana. Paldies! Kalniec kundze. Thank you, Mr. President. Thank you for... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu ievadvārdiem attiecībā uz Eiropas Savienības Krievijas attiecībām. Un arī par to, kur skaitiet piecus pamatprincipus. Es varētu sacīt, ka svarīgākais šai ziņā ir tiešām izpildiet mūsu saistības ir jāīsteno Mīnskas prasības. Mums ir jābūt ļoti konsekventiem šai lietā. Man ir tāds aizdoms, ka dažādas uh, apakškustības Eiropas Savienībā grauj izpratni par šiem priekšnoteikumiem, lai vispār varētu pārskatīt jebkādas sankcijas. Es esmu sazinājusies ar Krievijas demokrātiem, un viņi ierosina, lai sankcijas tiktu novirzītas uz individiem, kas ir iesaistīti ciešākā lokā, kas ir tuvāk prezidentam Putinam, nevis eh, virzīt šīs sankcijas uz tām jomām, kas ietekmē Krievijas pilsoņus, iedzīvotājus labākais rezultēts padom, eh, vakardienas padomēs sanāksmē varētu būt tāds, ka mēs palikām vienot. Un tomēr es gribētu sacīt, ka cēna par šo vienotību, ko maksājam, ir pārāk augsta. Jo mēs mēģinām panākt kompromisu, kas īstenībā Eiropas Savienība ataino kā vārgu spēlētāju, un es to tiešām no sirds nožēlu, jo man patīk vēsture, un es zinu, kad šāda veida izvairīga pieeja attiecībās ar tādām valstīm, kas uh, nerespektē startautiskās tiesības, Un es ceru, ka mēs nekad nesaskarsimies ar to, ar ko saskāramies pagātnē attiecībās ar Krieviju. Es vēl arvien uzskatu, ka mēs varēsim īstenot kopējo Eiro Savienības ārlietu politiku. Paldies, un arvien būsim arī vienoti. Jā, kundze, arī kundze, lūdzu. Paldies! par jūsu interesanto informāciju, ko sniedzāt. Taču man ir jautājums, kā jūs analizējat pašreizēju situāciju Krievijā no ekonomikas viedokļa un kāda veida ietekme ir šai, eh, šim ekonomiskam norietam uz eh, Centrālā Āziju un kā mums vispār jāskat visu šīs sankcijas? Vai ir kāds iemesls Eiropai sevi kritizēt? Šī pašreizējā situācija man atgādina bērndārzu, kur vienmēr mēs sakam, ja viņi neizpils, neizpildīs Mīnskas protokolu prasības, tad mēs kaut kā rīkosimies, un viņi saka, ka viss ir kārtībā. Uh, pastāv draudi, ka mēs ar vienu uzturēsim šo situāciju, paliksim šajā situācijā, no kuras labuma ilgtermiņā nekad nebūs. Ne rīt, ne ilgtermiņa. Kā mēs varētu rast jaunu veidu, kaut kādu jaunu izējas punktu? Ich habe Fragen zu drei. Hāmskundze, man ir jautājumi par šīm jūs minētajiem principiem. Es pirms par pirmo principu. Kā tas ārlietu ministra padomē šobrīd tiek diskutēts, vai līdzīgi kā Vācijā, ko, kā Vācijas ārlietu ministrs ir e, pēdējā laikā par Mīnsku runā tā, it kā abas konflikta puses būtu vienlīdz pret īstenošanu. Es uzskatu, ka tā ir nepareiza interpretācija, jo OECD vienmēr norāda, ka pārkāpumi pārsvarā ir DNR un LNR, LNR pusē. Un arī Vācijas debatēs pamats visam konfliktam šī agresija, kuru atbalsta no Krievijas, un diskusijās tas pazūd man pietrūkst e, šīs izpratnes par to, kā ir ārlietu ministra padomē, kāda tur ir nostāja, un vai starp hibrīd draudiem šobrīd tiek e, uzraudzīta Krievijas ietekme balsojumā par Eiropu, e, palikšanu Eiropas Savienībā, apvienotajā karalistē un arī Nīderlandē. Un tāpat mani interesētu, ko nozīmē selective engagement, uh, with Russia par kopīgām interesēm ar Eiropas Savienību, kuras dalību valstis vēlas sadarboties attiecībā uz īpašām interesēm bez sankciju atcelšanas. Thank you. Uh... Paigla kungs, paldies! Vēstniekungs, esiet sveicināts parlamentā. Mēs um, agrāk Vīnē visnotaļ bieži tikāmies. Vēlos jums uzdot jautājumu. Vai sanāksmē bija skaidrs, ka atšķirīgās dalību valstis uh, ievēro atšķirīgu politiku attiecībā uz saikni ar Krieviju? Vai tas ir iemesls tam, kāpēc mēs nespējam īstenot eh, acīm redzamu stratēģisku pieeju šīm attiecībām. Otrakārt, vēlos zināt, vai kāds ir teicis, ka embargo ar Krieviju nopietni kaitē Eiropas ekonomiskajām interesēm kopumā un īpaši Dažās valstīs situācija šī embargo dēļ ir nopietni pasliknājusies. Un pēdējais mēs runājam par Mīnskas vienošanos. Un par to ir izskanējuši daudzi jautājumi jums. Es gribētu zināt, kā ir ar Mīnskas grupu? Mīnskas grupu, kas tika izveidota ar mērķi atrisināt Kalnu Karabahas problēmu. Un Eiropas Savienība tad eh, iestājās par Francijas risinājumu, un tam nevajadzēja notikt pagātnē, un tas arī nepieņem šodien. Paldies! Paldies, Čečinas, Čečinas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Hādiņkungs! Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz pirmo jūs minēto punktu, proti Mīnskas nolīgumu. Mīnskas nolīgums daudzās jomās varētu būt spēkā, kad ir runa par uh, uguns pārtraukšanu, ieroču tirzniecību. Es gribētu zināt, vai pirmdien bija kaut kāda zīme plānam B Minskas nolīgumiem. Jā, jau Minskas nolīgumi tiek ievēroti. Un mēs varam sagaidīt, ka tieši tā arī būs. Runājot par B plānu. Man ir tāds jautājums, vai mēs izskatām iespēju palīdzēt Ukrainai apkarot agresiju. Un es vienkārši atceros kaut ko tādu, ko es jau vairāk kārt esmu teicis. Pastāv iespēja sniegt militāro tehnoloģiju Ukrainai tā, lai tā varētu stāties pretī Krievijas agretīnē. Tātad, vai ir alternatīva plāns B Minskas nolīgumam? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums attiec uz to, ko jūs sacījāt par hibrīdu karu un par dezinformēšanu. Es vēlos norādīt uz to, ka Eiropas Savienības aizsardzība ir ārkārtīgi vāja, nožēlojami vāja. Mogherini kundze, vadoties pēc padomes norādā, ir izveidojis komandu, kuras mērķis ir vērsties pret Krievijas propagandu. Un šajā komandā ir pavisam astoņi cilvēki. Un Mogherīnī kundze nespēja tam piešķirt finansējumu. Viņai vienkārši jāstrādā vecā budžeta ietvaros. Kā tad mēs varēsim vērsties pret šodienas Krieviju, pret Krievu propagandu? Vai ir kaut kādi konkrēti priekšlikumi par Krievijas masveida dezinformēšanas eh, apkarošana, kas tiešām ir kaitējusi mm, Eiropas dalībās solidaritātei. Paldies! Thank you very much. I have... Liels paldies! Man ir divi komentāri vai jautājumi. Pirmkārt, pārāk daudz Eiropas politiķi ir bijuši pārsteigti par Krievijas darbību. 2008. gadā tā bija ar, ar Grūzijas, tāpat ar Ukrainu un Austrumu, ar Krimu un Austrumu Ukrainu, un tad bija liels pārsteigums, ka Krievija soļoja Sīrija. Vakar mēs uzzinām, ka Krievija atcēla savu karspēku no Sīrijas. Mans jautājums ir tāds, kā tad būtībā ārējās darbības dienas analizēja, kas gaidāms tālāk no Krievijas, jo principā nav šauba arī par to, ka ja Krievija atkal kaut ko darīs, tad tā ir nepieciešama resursi, armija, un tagad, pēc tam, kad armija tiek atvilkta no Sīrijas, tas skaidrs, ka Krievijas rīcībā ir atkal karaspēks, lai darītu kaut ko citu. Tālāk, kā jūs zināt, vairāk par 50 eh, Eiropas parlamenta deputātiem un arī daži nacionālie Eiropas dalībvalsts parlamenti ir nākuši klajā ar priešlikumu pieņemt lēmumu par sankcijām attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par Savčenko lietu. Kāda ir Eiropas ārējas darbības dienas nostāja un Eiropas komisijas nostāja par šo priekšlikumu vērst sankcijas pret konkrētajiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par notiekošo ar Savčenko. Paldies. Labšan, ambasador. Vēstniekungs. Paldies. Vēlos atbalstīt paētu kungu. Vēlos uzdot jautājumu, kādus ārējās darbības, eh, kādas esmēmas ārējās darbības dienas izdara par eh, iepriekšējiem gadiem, kad Krievija pārkāpa starptautiskās tiesības, jo mums jārīkojas preventīvi, nevis tikai rēģējot mm, bet Eiropas Savienības spēks ar vienu ir slēpies tās vienotībā bet Krievijas valdība ir pārkāpusi principus jau vairāk kārt. Ja mēs runājam par Krievu stratēģiju, tad uh, tā tieši spēlējas ar, Krie ar Eiropas Savienības uh, uh, neizlēmību, tās lieku savus trumpus uz tās kāds, ka mēs kļūstam, ka mēs nogurstam gaidītāju pozīcijā paliekot. Tātad ilgtermiņa stratēģija, meklējot kompromisus, vienpusējus kompromisus vai nogaidot, skaidrs, ka mēs nevinējam. Arī ar Sīriju bija tieši tāpat. Ja mēs izrādām savus, savu neizlēmību, tad tas nenāk mūs par labu. Un runājot par sankcijām konkrēti pret konkrētām personām, mēs zinām, ka tās ļoti labi darbojas mums ir jāķers klāt eh, Krievijas apšaubāmajiem eh, aktīviem eh, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja vēlamies izdarīt iekmeti uz Krievijas uzvedību, tad ķersimies klāt tās aktīviem. Es pilnīgi piekrīta idejai, ka cilvēki, kas atbildīgi par Ševčenko ārestēšanu, un uh, nepamatotām apsūdzībām arī ir jāsoda. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētājs. Saka Sarvamā kungs. Būtībā šis ir tāds kā papildu jautājums Jākonsāri kungs uzdotiem jautājumiem, kā mēs varam rast jaunus veidus attiecībās ar Krieviju. Man jāsaka, ka tas, kas man tiešām lika izteikties, bija šī vārda bērnu dārs lietošana viņas runā. Jo attiecības ar Putina režīmu vispār nav pielīdzināmas bērndārs spēlītē. Man jāsaka, ka es tiešām ceru, ka Eiropas Savienības ārējas darbības dienests nedomā mainīt eh, situācijas analīzi kopaini, pamatojoties uz to domu, ka mums klāsies labāk, tad, ja mēs vienkārši uzturēsim dialogu, dialogu vārdā ar šo režīmu. Es arī vēlos pavisam īsi pakomentēt kolēģi Paēdz sacīto par to pārsteigumu, kad Eiropas Savienība atkal un jau kārtējo reizi brīnās par Krievijas rīcību. M mm, mēs tiešām nedrīkstam domāt, ka divus gadus pēc kriminālās Krimas aneksijas Krievija šodien kaut kādā veidā ir nonākusi pie jaunas starptautiskās politikas posma. Pagājuši tikai divi gadi pēc Krimas aneksijas. Skaidrs, ka nav nekāds, nav nekāda sakritība, ka mēs dzirdam jaunums par Krievijas tā saucamo karaspēka atvilkšanu no Sīrijas tikai dažas dienas pirms šīs gada dienas. Vēlējos skaidri paust viedokli arī no šīs Baltijas jūras piekras puses. Mums jābūt viennozīmīgi skaidrā ieskatā, ka mēs neko, mēs neko nevinēsim no runāšanas ar Krieviju runāšanas pēc vien. Thank you very much, uh, Mr. Chad. Paldies, priekšsēdētāji. Es saņēmu ļoti daudz jautājumus un varu tikai cerēt, ka varēšu atbildēt uz tiem. Vispirms vēlos norādīt, ka daži no deputātiem teica, ka viņus pārsteidz tas, ka nekā e, jauna nav e, vakardienas ārlietu padomas secinājumos. Es gribētu norādīt, ka vakardienas diskusija mēģis bija nodefinēt jaunu politiku nevis noteikti jauna politika attiecībā pret Krieviju, bet uh, vēlreiz apstiprināt uh, mūsu politikas vienotību attiecībā uz patreiz pieņemto rīcības plānu. Un uh, uzklausot jūsu komentāru šeit, var teikt, ka nevienmēr ir viegli nodefinēt šo vienotību Eiropas Savienībā, kad runājam par Krieviju. Man šķiet, galvenais vakardienas sasniegums ir tas, ka mēs konkrēti nodefinējām un pasvītrojām šo vienotību situācijā, kad eh, diskusijas par Krieviju līdz šim ir bijušas neviennozīmīgas. Un man ir prieks, ka visi bija viensprāts par šiem principiem. Tāpat gribētu norādīt, ka es nebūtu nenovērtēju par zemu tās problēmas, kas mums šodien ir attiecībās ar Krieviju. Es biju jauns Austrijas diplomāts, strādāju PSRS 80. gadu sākumā, kad tur valdīja cerību gars un Es atceros, ka tajā laikā tikos ar Jūriju Afanāsievu, uh, memoriāla kustības dibinātāju, un viņš bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kurš publiski runāja par Staļina noziegumiem, un tagad ir uh, grūti pat noticēt uh, tām, ka tagad šī organizācija tiek saukta par ārvalstu aģentūru. Un eh, man šķiet, ka mēs tiešām saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, ja runājam par cilvēktiesību stāvokli Krievijā. Un man šķiet arī, ka eh, vakardienas ārlietu padomē tas skaidri tika pateikts. Tālāk man uzdeva jautājumu par šīs struktūras lomu. Nē, mēs nerunājām par mūsu attiecību struktūru. Ikreiz, kad tiekamies ar Krievu pusi, tad uh, viņi saka, vai nevajadzētu atgriezties pie diviem samitiem gadā, vai nevajadzētu visas šīs struktūras un tikties atkal, bet ir vērts atcerēties, ka dažas no šīm struktūrām, it īpaši pastāvīgā partnerības padome, jau tika likvidēta pirms sankcijām, jo šī struktūra netika uz uzskatīti par pietiekami nozīmīgi. Tas man noved pie jautājuma par šo selektīvo iesaistīšanos attiecībās ar Centrālā Āzijas valstīm. Es piekrītu, ka Krievija ir sarežģīts uh, partneris mums un sarežģīta darbojošās persona starptautiskajā arēnā un es domāju, ka kā tāda tā arī paliks ilgāku laiku, bet lai cik sarežģīta nebūtu Krievija, es domāju, ir jēgpilni runāt par lietām, ja tas ir mūsu pašu interesēs. Un man šķiet, Irāna bija ļoti labs piemērs, kad mēs realizējām šādu selektīvu kontaktu politiku, selektīvu iesaistīšanās politiku, tīpaši arī tagad redzot to, ko Krievija dara Sīrijā, es uzskatu, ka ir jārunā ar Krieviju par Sīriju. Tālāk Eiropas Savienības interesēs būtu runāt ar Krieviju, aizstāvot tās dalību valstis, kas ir visvairāk eh, neaizsargātas pret Krievijas politiku. Runājot par fitosanitārijām kontrolēm, tad Krievi izmanto to kā metodi, lai šķeltu dalību valstis. Viņi piemēro šo, šīs normas, fitosanitārās normas, atšķirīgi dažādām dalību valstīm. Un tādēļ man šķiet ir mm, arī mūsu interesēs un ir pamatot izmantot šo selektīvo uh, iesaistīšanās politiku. Un es domāju, tas noteikti ir mūsu interesēs, aizstāvot arī mūsu dalību valstis. Tā kā principā eh, šāda pieeja, šis selective engagement nav nekas jauns, un to mēs esam darījuši gadījumos, ka tas ir mūsu interesēs. Tālāk par Mīnsku. Ministri vienojās un bija viensprāts, ka galvenais nosacījums, ja kādām būtiskām uh, izmaiņām attiecībās ar Krieviju, ir Minskas līguma realizēšana pilnā apjomā. Un Minskas līgums ir saistošs gan Krievijai, gan Ukrainai, un tādēļ arī sarunās ar Ukrainu mums vajadzētu atgādināt, ka tai ir jāizdara eh, sava, tiesim, šī, šī uzņēmtās darbības, par ko tā ir, kam tā ir piekritusi, bet eh, es savu klātbūtnē eh, patiesībā bieži apgrūtina vienprātības panākšanu Ukrainas parlamentā. Protams, daudz ko maina drošības situācija valsts austrumos, un domāju par to nepārprotam atbildību jāuzņemas Krievijai saistībā ar Minskas līguma īstenošanu. Un es domāju, ka svarīgi ir tas, lai ministrija ieklausītos tajā, ko saka Vācija un Francija, eh, ņemot vērā šo valstu lomu Normandijas reģionā. Ja runājam par Mīnskas grupu, tad pieņem, ka jūs zinat, ka augstā pārstāve nesen apmeklēja Azerbaidžānu un Armēniju, kur viņa ļoti skaidri norādīja, ka mēs, Eiropas Savienība, pilnībā atbalstām Mīnskas līdzpriekšsēdētāju lomu, kā tā ir atrunāta Madrids principos. Tālāk bija jautājums par to, vai mums ir plāns B. Es uzskatu, ka mūsu mēķis ir panākt Mīnskas līguma ievērošanu, un ministri un dalībvalsts ir viens prāts par to, ka ir iespējams tikai un vienīgi politisks risinājums šī sarežģītā konflikta uh, un situācijas atrisināšanai. Vairāk Eiropas parlamenta deputāti vaicāja, ko mēs darām, lai cīnītos uh, pret dezinformāciju un Stratkom īst. Tātad Austrumu stratēģijas komiteju. Es gribētu norādīt, ka ministri bija ļoti pozitīvi attiecībā uz uh, rīcību ārējās darbības dienestā. Tā ir pirmā reize, ka tiek izveidota šāda uh, struktūra. Tālāk man tika vaicāts, kā mēs interpretētu neseno Krievijas lēmumu par rīcību Sīrijā. Man šķiet, ka vēl ir pāragri spriest par to, ko tas nozīmē šajā politiskajā kontekstā, man šķiet, ka ļoti rūpīgi ir jāizvērtē šī rīcība plašākā kontekstā. Vispārīgā nostāja ir tāda, ka jebkuri pasākumi, kas veicina vardarbības samazināšanos Sīrijā un kas uh, palīdz pārtraukt šo vardarbību, ir svarīgi kopējā miera procesa interesēs, un tas ir solis arī politiskā risinājuma meklēšanā, bet, kā es teicu, vēl varbūt ir pārāk teikt, vai līdz tam mēs esam nonākuši. Kad runājām par papildu sarakstu veidošanu, ņemot vērā sarežģīto tiesisko situāciju attiecībā pret Savčevenko kundzi Krievijā, es varu pateikt, ka, kā jūs zinat, par šādu sarakstu ir jālēm padomēji un padomē jāizskata būtu jebkāds šāds priekšlikums, ņemot vērā tiesiskos kritērijus, kas noteikti tiesību aktā, un tas varētu kalpot par pamat šādu sarakstu veidošanā. Bet, ja runājam par Savčenko kundzi, uh, Kopumā mēs redzējām, ka augstā pārstāve bija ļoti viennozīmīgi šajā jautājumā, un viņa personiski ļoti skaidri ir pateikusi, ka Eiropas Savienība uzskata Šafčenko kundzes eh, nolaupīšanu par starptautisko tiesību pārkāpumu no Krievijas puses, neievērojot cilvēktiesības un neievērojot tiesiskumu un likumību. Past, Pasliknošs apstākļus ir Savčenko kundzes sliktais veselības stāvoklis, un tādēļ Eiropas Savienība pieprasa nekavējoties atbrīvot Savčenko, ku, Savčenko uh, kundzi, balstoties uz humāniem apsvērumiem. Un mēs nevaram būt pietiekami optimistiski attiecībā uz šo tēmāršu, ko redzējām pēdējos gados, bet katrā ziņā mēs turpinam strādāt pie šī jautājuma. Priekšsēdētāji, es centos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, kas izskanēja Nu, bet vēlos vēl piebilst, ka šie pieci principi, par ko vienojās ārlietu padomē ministri vakar, šie principi vēlreiz parāda to, ka mēs respektējām un uh, Uh, esam viensprātis par Eiropas Savienības aizsardzības politiku, kā arī attiecībā uz situācijas destabilizāciju Austrum Ukrainā tiek uzskatīta par situācijas destabilizēšanu Eiropā. Mēs noteikti turpināsim ieturēt šādu stingru līniju, un tas ir arī pamats mūsu tālākajai rīcībai attiecībā uz šo situāciju. Un Tieši šādā kontekstā arī būtu jāskata jautājumi par ekonomiskajiem apsvērumiem saistībā ar sankcijām. Dalībvalsts izjūt šo sankciju ietekmi, citas vairāk, citas mazāk, bet tie ir principiāli lēmumi, kas tika pieņemti, ņemot vērā situāciju. Un šī situācija nav uzlabojusies, un uh, Tādēļ eh, ministre vēlreiz uzstāja uz eh, Mīnskas līguma eh, pilnu, īstenošanu pilnā apmērā kā vienīgo nosacījumu izmaiņām attiecībā uz sankcijām. Es domāju, ka es atbildēju uz lielāko daļu no jautājumiem, reaģēju uz lielāko daļu no komentāriem. Paldies! Paldies par šo informāciju un diskusijām, un es ceru uz labu sadarbību arī nākotnē. Un novēlu jums drošu ceļu atpakaļ uz ārējās darbības dienestu. Äh, Nākamais punkts äh, šodienas darba kārtībā Runa ir par parlamenta ieteikumiem padomē ap, apvienoto nāciju organizācijas ģenerālas asamblejas 71. sesiju. Mūsu referents ir visu iemīļotais Andrejs Kovačevs. Jūs varbūt brīnoties, kāpēc mēs to pagājušajā gadā nedarījām, tad mums bija pašiniciatīvas ziņojums. Un tagad atgriežamies pie parastās rutīnas ka, š, ka mums ir šāds ieteikums sagatavots. Un man liekas, ka ja mēs pienācīgu laiku tam atvēlēsim ar šo grafiku, grozījumi jāiesniedz līdz kuram Jā, priekšlikums ir, ka grozījumi iesniegšanas laiks pagarinās līdz 24. 21. Eh, martam 2012. dienā. Un tad mums eh, pietiktu laika iet uz priekšu, jo paredzētais bija 17. marts sekretariāts tad nāk lējā šādiem priekšlikumiem laikam. Neņemot vērā to, ka deputāti smagi strādā, viņiem daudz kas cits darāms, ne tikai savus ēpas cilasīt. Labi, dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī par uh, šo pamatinformāciju. Gribētu tikai piebilst, ka iepriekšējos divos uh, pilnvaru periodos mūsu kolēģis Lāmsdorf kungs uh, bija referents 2008. Uh, gadā un 2014. gadā strādājot pie septiņiem ziņojumiem, sagatavojot priekšlikumus eh, ANO ģenerālajai asamblējai. Kā jau jūs pieminējāt, patreizējā sasaukumā mums nav bijis ziņojums un rekomendācijas 2014. un 2015. gadām, bet mums ir vispārīgāks ziņojums par ANO. Vēl viens iemesls, kādēļ birojas nolēma sākt atkal ar rekomendācijām, tādēļ, ka mēs vēlamies atdzīvināt Eiropas Savienības ANO darbī, darba grupu, tīpaši ņemot vērā uh, neseno notikumu attīstību. Parasti padomu pieņem secinājums katru gadu maijā, jūnijā attiecībā uz ANO ģenerālo asamblēju septembrī. Tādēļ Eiropas parlamentam būtu jāpieņem rekomendācijas māja plenāra sesijā, un tad mēs balsotu par šo ziņojumu afetā aprīlī. Kā priekšsēdētājs norādīja, mums ar sekretariātu nu pat ir izdevies pagarināt termiņu grozījumu iesniegšanai līdz 21. mārtam pulkstens 12. dienā. Gribētu lūgt, ja iespējams, iesniegt grozījumus angļu valodā. Ziņojuma projekts ir eh, jums eh, nosūtīts, un tur ir četri galvenie pamatelementi - miers un drošība, cīņa pret terorismu, E, ieroču neizplatīšanu un atbruņošanās, cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums, attīstība, klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības un ANO sadarbības sistēmas reformēšana. Papildus tam ir arī vēl citas tēmas, kas būtu jāaplūko, piemēram, ēsloma ANO kontekstā, lai nodrošinātu panāktu pēctecību ar iepriekšējo ziņojumu. Tālāk ANO dalība valstu reakcija par padomu secinājumiem tuvējo austrumu mieru procesā, kas tika pieņemta 2016. gada janvārī, un visbeidzot pārdomas par ANO starpniecību Sīrijas mieru sarunās. Man bija ļoti liels gandrījums strādāt ar ēnu referentiem pie rekomendāciju projekta, un es ļoti labprāt uzklausīšu viņu viedokli par šī, šo rekomendāciju projektu paldies priekšsētētāji, kurš nu pat izgāja. Bet es gribētu tagad dot vārdu manam dārgajam kolēģim Pancērī kungam, kurš ir ēnu referents no sociāldemokrāta grupas. Lūdzu. Paldies! Es neesmu ēnu referents, saka Pancērī kungs bet es aizvietoju postīkundzi, kur atrodas misijā Ženēvā. Postkundze vēlas pateikties referentām par pirmo teksta projektu, un viņa uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī ANO asamblējā un arī, lai Eiropas Savienībai būtu vienot nostāja attiecībās ar ANO. Tādēļ viņi uzskata, ka ļoti svarīgi šajā ziņojumā pasvītrot cilvēku tiesību nozīmi ārlietu uh, politikas mēķu sasniegšanā. Viņas grozījumi būs par vairākām nodaļām, uh, bet tie balstītos uz trim galvenajiem ANO pīlāriem - miers, cilvēktiesības un attīstība. Viņi uzskata, ka ir nepieciešams panākt eh, neseno rezolūciju pieņemšanu par sieviešu aizsardzību un drošību, kā arī par LGTB cilvēku tiesībām. Uh, jo, diemžēl, nesenie notikumi attīstās nepareizā virzienā, un tas ir vērsts uz to, lai LGTB cilvēku tiesības tiktu aizsargātas ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Tāpat jārunā ir vairāk par cilvēktiesībām, jāraugās, lai šīs cilvēktiesību normas tiešām tiktu ievērotas un īstenotas. Tāpat uzskatām, ka kaut kas ir jādara attiecībā uz starpniecību mieru sārunās tuvējos austrumos. Paldies! Paldies! Well, thank you, Chair. Uh, I would like to congratulate the rapporteur, Mr. Kovachev, for his significant paldies, gribu pateikties par uh, atbalstu un pat tiešām tagad ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai vienoties par kopīgām prioritātēm, gatavojoties ANO ģenerālajai asamblējai, jo šīs rekomendācijas būtu vienreizēja iespēja pasaulē parādīt, ka Eiropas Savienība var runāt vienā balsī. Kā Alta grupas ēnu referents, es būtu ļoti priecīgs, ja Eiropas parlamentam izdotos iestrādāt rekomendācijas vairākus priekšlikumus, kas uh, pasvītrotu Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību ievērošanā, klimata pārmaiņā un tiesiskumu jomā. Tajā pat laikā gribētu pievērst jūsu uzmanību tām, ka izvēloties labāku kan, labāko kandidātu ģenerālsekretāra amatam, vajadzētu izmantot šo iespēju, lai notrošinātu dzimumu līdzsvaru. Tāpat aicinām uh, visaptveroši reformēt ANO drošības padomu, lai labāk atspoguļot jaunās pasaules realitātes un lai nodrošinātos pret nākotnes un arī tagadējiem drošības apdraudējumiem. Paldies! Paldies priekšsētājs aizvietoju savu kolēģi Lohbīlers kundz, saka Mešerits kungs. E, vispirms viņu vēlas pateikties referentam par izcilu paveikto darbu, un kā grupa mēs esam priecīgi dzirdēt par uh, ANO darba grupas atjaunošanu, un mēs novēlām visu to labāko un arī sparu un enerģiju. Lobīlers kundze gribētu pieminēt uh, trīs problemātiskos punktus. Vienu jau pieminēja kolēģis. Tātad šis gads ir gads, kad tiek vēlēts jauns ģenerālsekretārs, jauns ANO ģenerālsekretārs, un mēs ļoti ceram, ka izdosies uh, iz, īstenot vairākus tādus reformu priekšlikumus, ieskaitot arī varbūt to, ka vienreiz ANO vēsturē varētu par ģenerāla sekretāru ievēlēt sievieti. ANO ģenerāla asamblējas līmenī tiktu veidota, ir, ir veidota jauna grupa, kas strādāt pie jautājumiem saistībā ar kodolu atbruņošanos. Un visbeidzot, mēs esam sarūknāti par to, ka Eiropas Savienības dalību valstis nav devušas konkrētāku ieguldījumu ANO mieru uzturēšanas procesā 2015. gada līderu samitā. Piemēram, atvēlot uh, šos uh, drošības spēkus, mieru uzturēšanas spēkus. Paldies! What? for his recommendations. Tad varbūt eh, mēs varētu ierakstīt protokolā arī, ka mēs atliksim eh, nedaudz diskusijas eh, par šo uh, Kovačev kungs. Kovačev kungs atbild, mēs ļoti cerām, ka tiešām tiks ievērot dzimumu vienlīdzības princips un tas tiks izvēlēts par vienu no kritērijiem izvēlētos jauno ģenerāla sekretāru. Un es esmu gatavs ar saviem kolēģiem vēlāk apspriest grozījumus. Esmu pārliecināts, ka mēs noteikti panāksim labu kompromisu un tas ļaus mums būt vienotiem, gatavojoties ANO ģenerālajai asamblējai un, kā jau pieminēja arī manu kolēģi, arī šī darba grupa sadarbībā ar ANO varētu izrādīties ļoti mm, nepieciešama un arī es ceru, ka viņas, tās darbība būs ļoti veiksmīga. Un man ir liels prieks, ka es varētu arī akceptēt vairākus citus grozījumus, kas šeit tika pieminēti. Paldies! Jā.